Dārgie kolēģi, sāksim darbu. Mums uh, ir jāsaprot, ka visi uh, kolēģi nevar zālē palikt līdz sēdes beigām, tādēļ mums ir jāsāk jau tagad darbu. Ir ieradušies kolēģi no 24 dalību valstīm, tāpat kā no Albānijas, Melnkalns un Turcijas, un arī Norvēģija ir pārstāvēta. Tā ir valsts, kas sastāv Eiropas ekonomiskajā zonā. Gribēju pateikties attiecīgo valstu pārstāvjiem un viņus laipni lūgt šeit. Pie mums ir arī Eh, Juliāna Bognere Štrausa, kas ir eh, sieviešu, ģimenes un jauniešu lietu ministre, kā arī ir ieradusies Jūrovs kundze, kas ir komisāre atbildīga par eh, tiesiskumu patērētājiem un dzimumu līdztiesību. Pie mums tāpat ir ieradies Austrijas uh, parlamenta Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs Reinholds Lupatka un arī Eiropas uh, Savienības lietu uh, komitejas vadītājs Kristiāns Buhmans. Mēs gaidām arī uh, uh, reģionu komitejas priekšsēdētāju. Pie mums ir ieradusies arī Barbara Dūdena, kas uh, pārstāv Siveks. Uh, komiteju, un mēs gaidām arī augsta līmeņa ekspertu Hoakino Muniju, kas ir kādreizējais komisārs. Es ceru, ka viņš ļoti drīz pie mums ieradīsies. Es gribētu jums atgādināt, ka ar uh, dalību valstu parlamentiem mēs tiekamies katru gadu. Parasti uh, šādas tikšanās tiek organizētas reizi gadā. Mēs vēlamies uh, izkopt uh, šīs uh, attiecības ar dalībvalstu parlamentiem un šo Eiropas dimensiju tāpat iedzīvināt arī dalību valstīs. Mums ir kopīga atbildība jāuzņemas pilsoņu priekšā domājot par to, kādā vidē sabiedrībā viņi dzīvo un dzīvos turpmāk, un mums arī ir um, jāturpina izkopt Eiropas Savienības pamatvērtības un tās uzturēt dzīves. Mēs esam tiešā veidā ievēlēti pilsoņu pārstāvi un noteikti tādēļ mums ir vienmēr jābūt ar dzirdīgām ausīm, tad, kad pilsoņi pauž savas vēlmes un intereses. Šeit ir ieradušies arī komisijas pārstāvji. Es domāju, Eiropas Savienība ir labi pārstāvēta, un šāds dialogs ar dalību valstu parlamentiem ir ļoti noderīgs un ražīgs. Tas eh, pilsoņiem demonstrē, ka mēs viņu ievēlētie tiešie pārstāvji eh, domājam par Eiropas Savienības nākotni un vēlamies par to apspriesties arī ar eh, viņu pašmāju parlamentāriešiem. Šodien mēs debatēsim par Eiropas Savienības nākotni. Iespējams, būsiet dzirdējuši, ka Eiropas līmenī ir vairāki, diemžēl, ļoti nošķirti tādi lēmumu pieņemšanas līmeņi. Uh, Eh, Eiropas komisija sagatavo katru gadu balto grāmatu, tad uzstājas komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, eh, runājot par situāciju Eiropas Savienībā, tiek izstrādāti konkrēti priekšlikumi un ik pa laikam ir arī notiek Eiropadome, eh, kas debatē par svarīgiem jautājumiem un par Eiropas Savienības stāvokli arī šeit parlamentā mēs runājam. Šī procedūra sākās ar mūsu ziņojumu 2017. gadā. Mēs arī uh, regulāri veidojam ziņojumus, ko mūsu komiteja atstāja kā tādu mantojumu ceļa maizi nākamajiem sasaukumiem. Protams, mēs arī sekojam aktuālajiem notikumiem. Žāns Klots Junkers, uzstājoties ar savu runu par Eiropas Savienību, pieminēja arī kvalificētā vairākuma balsojuma attiecināšanu uz ārlietu un drošības politiku. Protams, allaž tiek pieprasīta arī caurskatāmība lēmumu pieņemšanas procesā. Padome sadarbojas ar ombudu un mēs no savas puses turpinām cīnīties par ko tādu, kas uh, ir mūsu dienasčā maize, proti Eiropas Savienība, demokrātiskās kontroles un arī izpētes iespējas. Es domāju, ka tādā veidā parlaments vēl labāk varēs pildīt savus pienākumus. Kolēģi, kas ir atbildīgi par eh, dažādiem tematiskajiem ziņojumiem. Jūs ar tiem iepazīstinās detalizētāk. Gribēju tikai pieminēt, ka viņi ir paveikuši lielu darbu bez liekas kavēšanās, bet pirms dot vārdu mūsu viesiem gribēju jums pastāstīt arī, kāda būs praktiskā pasākuma norise. Varbūt esat ar to jau nedaudz iepazinušies, bet ja jūs. Ja jums tiks arī izdalīts runātājs saraksts, tā tad būs saraksts, kurā varēs pieteikties, lai uzstātos, tur jūs varēsiet pierakstīties. Un atkarībā no tā, cik daudz cilvēku vēlēsies izteikties, mēs arī uh, Eh, organizēsim šīs debates, atvēlot eh, laiku runātājiem, eh, sadalot viņus tādā proporcijā, uzstāsies tātad Eiropas parlamenta deputāti un dalību valstu parlamentu deputāti. Un tagad prezidentūras pārstāva Juliana Borgneres kundze. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgā EFKO komitejas priekšsēdētāja Himners kundze, komisāra Jūrovas kundze, ekscelences dāmas un kungi. Man ir uh, liels gods šeit uzstāties Austrijas prezidentūras vārdā, lai diskutētu par Eiropas Savienības nākotni. Uzskatu, ka šāda veida tikšanās, kur tieks Eiropas parlamenta deputāti ar dalību valstu parlamentāriešiem, ir ļoti auglīgas, lai mēs varētu tikties un runāt par to, kas mums visiem sagādā raizes. Uh, Austrija ļoti augstu vērtē to, ka Eiropas parlaments ir sarīkojis šādas debates. Ir uh, bieži vien norisinās šādas augstas raudzes debatas Eiropas parlamentā, uz kurām tiek aicināti arī valstu un valdību vadītāji. Un debats par Eiropu, par tās nākotni ir kļuvušas vēl aktuālākas nekā līdz šim. Mēs piedzīvojam grūtus un arī tādus vētrājums laikus. Mums ir. Uh, jāiesaistās vairsirdīgās debatēs par to, ko mēs varētu darīt labāk, kā mēs savus pienākumus varētu īstenot labāk, lai garantētu vienotas un eh, mierpilnas Eiropas turpmāko pastāvēšanu. Šodien es gribēju pastāstīt, ko Austrijas prezidentūra domā par turpmākajiem soļiem un par to, ko mēs varētu darīt prezidentūras ieguldījumu vārdā. Eiropa, kas aizsargā, tāds ir mūsu moto. Mēs vēlamies Eiropu padarīt drošu, eh, garantēt mūsu konkurētspēju, izveidot eh, labi regulētu migrācijas politiku. Tie ir eh, galvenie pārbaudījumi, kas ir jāpievārē, lai atgūtu pilsoņu zaudēto uzticību. Ja runājam par pirmā prioritāti drošību un migrāciju, strādājam vajag sviedros, lai uh, panāktu progresu visos līmeņos. Un diskusijas pierādīja, ka tas, kas tiek apspriests komisijā un darba grupās par robežu labāku aizsardzību un atgriešanu, migrantu atgriešanu mājās, pierādīja, ka šie jautājumi tiek risināti ļoti nopietni. Nākamnedēļ Eiropa padomē tiks runāts par visiem šiem jautājumiem. Mēs tāpat pievērsīsimies kopīgas patvērumu sistēmas izveidei un notiks apspriešanās par panākto progresu. Otrā prioritāte - vienotais digitālais tirgus. Tas ir eh, ļoti daudzsološs projekts. Digitāli pakalpojumi, uzņēmumi ar digitāliem eh, biznesa modeļiem kļūst aizvien populārāki. Mums, protams, ir jāprūpēs, lai Eiropa ir tā vieta, kur zelta un plauktu inovācijas arī šajā jomā. Trešā prioritāte ir saistīta ar atziņu, ka mēs varam būt droša vieta, drošs kontinents tikai, ja mūsu kaimiņu valstis tādas ir. Rietumu Balkānu valstu iestāja Eiropas Savienībā, līdz ar to ir mūsu darba programmas galvgalī. Šajām valstīm ir jāpiedāvā Eiropas perspektīva, balstoties uz skaidriem kritērijiem, un uh, mēs esam gatavi palīdzēt kandidātu valstīm arī visu reformu īstenošanā. Eiropas integrācijas projekts nav pilnvērtīgs bez šī reģiona pilnīgas integrācijas tajā. Runājot par DFS, mēs pilnībā atbalstām komisiju, ka tā mēģina atrast uh, risinājumu ņemot vērā uh, apvienotās karalists lēmumu izstāties no ES. Protams, mums ir arī jāpietuvinās vairāk pilsoņiem, arī jauniešiem. Uh, mēs eh, runājam par eh, nākotnes scenāriju, kas ir iekļaujošs. Eiropas Savienībai pirmām kārtām ir eh, jārisina svarīgi tādi liela mēroga jautājumi, kur ir jābūt kopīgiem risinājumiem. Turpretī pilsoņi nevēlas, lai Eiropa iejauktos itin visā, kur, piemēram, labāk un vienkāršāk lēmums var pieņemt reģionālā un vietējā līmenī augstu vērtējam subsidiaritātes darba grupas panākumus un diskusijas. Brēgēnca turpināsies 15. un 16. novembrī. Tur arī runāsim par subsidiaritāti. Mēs vēlamies arī, lai pilsoņi būtu tādi aktīvi dalībnieki Eiropas programmas īstenošanā. Tādēļ mēs piedalāmies konsultācijās ar pilsoņiem, kur viņi var dalīties savā pieredzē, savā zināšanās, eh, tādā veidā sniedzot savu artavu Eiropas Savienības nākotnes eh, veidošanā. Kā ģimenes lietu ministres gribēja uzsvērt, ka jaunieši ir Eiropas nākotne. Mūsu kontinenta atkal apvienošanas projekts joprojām nav pilnveidots. Ir jābūt spēcīgākai, grodākai Eiropas Savienībai un esam pārliecināti, ka to mēs būvēsim mūsu jaunatnei un kopā ar viņiem. Tāpat ir jāuzsver, ka Eiropas Savienībā jaunieši uh, pateicoties Erasmus programmai, ir lieli ieguvēji. Aptaujas pierāda, ka jaunieši jūtas eh, daudz vairāk eiropieši nekā citas paaudzes, Un arī eh, Brexit referendumā, referendumā jaunieši tieši pārsvarā balsoja par palikšanu ES. Un Austrijā nesenā aptauja pierādīja, ka 80% no jauniešiem pat vairāk jūtas kā eiropieši. Tādēļ ir jāparūpējas, lai jauniešu balss taptu sadzirdēta un lai ar to rēķinātos. Prezidentūras laikā mēs eh, esam apņēmušies darīt daudz lietas labā. Septembra sākumā notika neformāla uh, ministru tikšanās, uh, pirmā kopš 2006. gada un uh, vienā no konferences sadaļām jaunieši varēja tikties ar ministriem un diskutēt ar viņiem par sev vissvarīgākajiem jautājumiem. Dāmas un kungi. 2019. gada maijā uh, mēs būsim jaunu uzdevumu priekšā. Mums ir jāapzinās, kādi ir um, mūsu lielākie izaicinājumi un kā ar tiem tik galā. Tādēļ ar nepacietību gaidu uh, Antondo kunga uzstāšanos debatēs par Eiropas Savienības nākotni. Paldies, un tagad došu vārdu Juros kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi! Man ir liels prieks un gandarījums šodien uh, uzstāties jūsu priekšā. Un man ir arī liels prieks runāt par tādu jautājumu, kas ir svarīgs mums visiem. Kāda tad būs Eiropas nākotne? Kurš uz to varētu atbildēt? Kā to formulēt? Pirmām kārtām Eiropas nākotne atrodas mūsu rokās. Un Mums ir jārūpējas ne tikai par tagadni, bet arī par nākotni. Šorīt bija debates par klimata pārmaiņām. Un, protams, tas ir kas tāds, kas tiešā veidā ietekmēs nākamās paaudzes, bet mums ir jāuzņem savu atbildības daļa, lai novērstu iespējamo ļaunumu. Mums ir jāpiedāvā labi konkrēti risinājumi, kas būs uh, Eh, normāli uztveram cilvēkiem un kas mums arī skaidri formulēs darbu uzdevumus. Protams, ir jāņem vērā pilsoņu intereses, vajadzības, ir jāsaprot, kādās, kādā atmosfērā tagad cilvēki dzīvo Eiropā. Eh, cilvēki ir nobažījušies par savu nākotni, par rītdienu, viņi jūtas bieži vien arī neaizsargāti. Mums ar viņiem ir jārunā vaļsirdīgi valodu un jāsaka patiesību. Nu, citreiz politiķi baidās teikt patiesību, jo to varētu uztvert uh, par uh, tādu relatīvu lietu, bet no patiesības nevajag vairīties tie, tas ir arī viens no Eiropas Savienības um, galvenajiem principiem. Tas mums ikdienas darbā ir jāatceras. Un mums pilsoņiem ir jāskaidro, kādēļ esam pieņēmuši kādus lēmumus. Terorisms, klimata pārmaiņas, migrācija, ātras tehnoloģiskās pārmaiņas, ekstrēmisms, populisms, tie visi ir jauni izaicinājumi. Šie riski, šie izaicinājumi. Uh, bieži vien ir uh, radušies tepat pašmājās, bet citi atkal uh, mums uzglūm no ārpuses, bet mums ir jābūt iespējai tik galā ar visu veidu izaicinājumiem. Mums ir pietiekam daudz pilnvaru un kompetenču, lai tiktu galā ar uh, šeit pat uz vietas radušajamies riskiem, lai atgūtu pilsoņu uzticību. Protams, mums arī ir uh, jābūt spēkam stāties pretī ārpuses apdraudējumiem. Un es domāju, viens no labākajiem veidiem, kā to darīt, ir būt saliedētiem, vienoties par galvenajiem svarīgākiem principiem, demokrātiem, pilsoņu, ievēlētiem politiķiem, uh, ir šis uzdevums jāuztver nopietni. Es ceru, ka demokrāti arī nākamgad tiks ievēlēti Eiropas parlamentā. Mums, protams, ir arī jāveido dialogs ar pilsoņiem, un viņi var uh, mums palīdzēt par, sa, ar savu redzējumu, kādai tad ir jāizstās Eiropas Savienībai nākotnē. Ja mēs runājam par apdraudējumiem tepat uz vietas un arī no ārpuses, Es eh, nezinu, varbūt man oponēsiet, bet man šķiet, ka politiķi vairs īsti ar to nemāk tiek galā. Ir šī digitālā sfēra, un bieži vien tur ir tāda paralēlā realitāte, kas mums nav tā glaimojošākā. Daudzi tagad uzskata, ka digitālā sfēra, digitālā vide ir tā, kur nav nekādu likumu un noteikumu, un, nu, tie ir pilnīgi necaurējami džungļi, un pēc tam tie tiek pārnest arī uz uh, reālo dzīvi. Es vēlējos runāt par uh, vēlēšanām. Ne tikai par Eiropas vēlēšanām nākamgad. Es vēlētos runāt par vēlēšanām kopumā kur būtu politiskais plurālisms, kur būtu demokrātija un kur tiktu vienmēr cienīts vēlē, vēlētāju redzējums un vēlētāju izvēle. Jāsaka, ka tagad ir jauni apdraudējumi, jauni riski, situācija ir mainījusies. Vēlēšanas nākamgad nebūs tādas, kā tās ir bijušas iepriekš. Mēs runājam par personas datu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu. Citi atkal ir būtiski apsēsti ar uh, privātumu aizsardzību, bet, nu, tas ir mans personīgais viedoklis. Atceramies arī, kādas um, debates notika par vispārīgo datu aizsardzības uh, regulu. Un tas, kas notika arī iepriekš uh, Cambridge Analytica skandāla saistībā. Tas man bija gluži kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Uzņēmums varēja vienkārši piekļūt uh, individu cilvēku datiem, 87 miljonu privātiem datiem. Tātad kāds uh, ielauzās cilvēku privātajā dzīvē un ļauprātīgi izmantoja viņu datus. Un dati informācija, tas, kas uh, atklāja par jums pašu personiskāko, tas ir pats dārgākais, kas jums eh, piedara. Un tad šie dati tiek izmantoti priekšvēlēšanu kampaņā, komerc nolūkiem. Mēs visi esam tam pakļauti. Protams, digitālajā pasaulē mēs esam tā kā zem lupas, mēs esam sadalīti pa algoritmiem, pa grupām un, piemēram, uzņēmumu arī ļoti ļoti viegli to var izmantot savā ikdienas darbā. Bet es neļaujos šai manipulācijai un e, šim spiedienam. Es nepērku kaut ko tādu, ko man uzspiež pirkt. Un ir arī vērojams spiediens balsot par vienu vai otru politiķi, par vienu vai otru partiju. Un jā, es balsošu par kādu citu, un eh, jā, kāds izvēlēsies balsot par šo skaļo vīru ar lielo muti, jo tas viņam tiek uzspiests digitālajā pasaulē, un tā tas ir noticis. Cambridge Analytica gadījums pierādīja, ka ir iespējams cilvē ar cilvēkiem manipulēt, nozakt viņu datus, tos ļaunprātīgi izmantot, un kampaņā šie dati arī tiek patvaļīgi lietoti, nu tad jau mēs vairs nevaram runāt par politisko plurālismu, par tā garantēšanu, par godīgām, taisnīgām vēlēšanām. Privāto datu aizsardzība, tas ir pirmais risks. Otrais risks ir manipulācija, viltus ziņa, dezinformācija. Trešais risks - kiberdrošība, kiberapdraudējumi, kibernoziegumi. Es teicu, ka uh, būs uh, nedaudz citādākas vēlēšanas. Nākamgad mēs uh, izstrādājam ieteikumus visām dalību valstīm, lai tās labāk ņemtu vērā šos riskus un lai tās būtu labāk bruņotas ar tiem sastapties. Dalību valstīm ir šī likumdošanas vara un tām ir jādomā, kā labāk sagatavoties vēlēšanām, lai garantētu uh, ka tur būs nodrošināts politiskais plurālisms un uh, ka būs arī šī autonomija. Ja mēs runājam par vēlēšanām, politiskais plurālisms, demokrāti, konservatīvie, labējie, kreisie, tam ir jābūt faktam lai katrs vēlētājs varētu, lai katrs politiķis varētu uzrunāt savus vēlētājus. Mēs esam noteikuši arī uh, likumus, normas, kas jāievēro digitālajā pasaulē, izvēršot politisko kampaņu. Mēs nevēlamies pilnīgi nekādu cenzūru, nevēlamies, lai kaut kas tiktu labots, lai tiktu izplatīta dezinformācija vai viltus ziņas jo, diemžēl, ir bijuši gadījumi, kad kāds mēģina uh, mainīt uh, lietu gaitu vai politisko izvēli ar aplams informācijas izplatīšanu. Mēs ceram, ka dalību valstis to uztvers nopietni, mēs vēlētos, lai dalību valstis uh, ņemtu vērā visus manis nosauktos trīs apdraudējumus un vēlamies tāpat radīt uh, tādu kā tīklu, kas darbosies visā Eiropas līmenī. Dalība valstis tātad var uh, izvirzīt savus pārstāvjus, kas ar mums varētu sadarboties šajā jomā. Kādēļ Eiropas Savienība iesaistās šajā darbā? Mūsu kompetences vēlēšanu norisē ir ļoti ierobežots, tas ir dalību valstu pārziņā, mums ir gan vairāk kompetenci datu aizsardzības jomā, tas tiesa, bet eh, stādieties priekšā. Ja vēlēšanu procedūru nelabvēlīgi ietekmēs ar kaut kādiem kiberuzbrukumiem vai manipulācijām, piemēram, divās, trīs dalībvalstīs, tad visā Eiropā būs milzīgas problēmas. Tieši tādēļ mums par to ir jārunā. Tas uh, arī ļoti cieši sasaucas ar šīs dienas tematu Eiropas nākotni. Paldies, dāmas un kungi, tas arī būtu pagaidām viss no manas puses. Es labprāt gribētu dzirdēt arī to, kas ir uh, sakāms citiem. Jautājums ir ārkārtīgi aktuāls. It sevišķi, ja runājam par jaunām tendencēm, jauniem riskiem un pārbaudījumiem, ar ko sastopamies, gribēju noslēgt uz tādas priecīgākas nots, proti, ka mēs visi kopīgiem spēkiem varēsim tik galā ar šiem apdraudējumiem tik Eiropai būtiskā brīdī. Paldies! Will... Lielas paldies, komisārs kundze. Var jums apliecināt to, ka šī komiteja nodarbosies ar jūsu priekšlikumu, kā cīnīties pret šiem riskiem. Tagad vēlos sveikt Austrijas parlamenta pārstāvi Reinholda Lopatkas kungu priekšsēs kundze, ministrs kundze, komisārs kundze, kolēģi, dāmas un kungi. Vēlos pateikties jums, Ibners kundze, par uzaicinājumu piedalīties šajā starpparlamentārajā komitejas sanāksmē, lai diskutētu par Eiropas nākotni. Un runājot par jūsu ziņojuma priekšlikumu saistībā ar debašu situāciju attiecībā uz Eiropas nākotni. Attiecības starp nacionālajiem un uh, Eiropas līmeniem ir daudz būtiskāks nekā tas ir minēts ziņojumā, un to vēlāk paskaidrošu sīkāk. Ir tādi izaicinājumi, kurus nevar atrisināt tikai dalību valstu līmenī. Tie ir jārisina Eiropas līmenī. Protams, varu piekrīt tam faktām, cik būtisks ir Eiropas projekts un ka daudz labāk ir eh, jāziņo un jāinformē par Eiropas priekšrocībām nacionālā līmenī. Tāpat arī ir jāveicina izpratne par to, kā darbojas Eiropas Savienības institūcijas. Austrijas parlamentā tiek eh, rīkoti dažādi darbsemināri, kur tiek iesaistīt jaunieši, iepazīstināt par demokrātijas pamatprincipiem, par Eiropas Savienības pamatprincipiem. Katru gadu tūkstošiem jauniešu piedalās darbsemināros, kuros piedalās mūsu visu piecu parlamentā pārstāvēto partiju locekļu un vairāk kā tūkstoši jauniešiem tiek nodrošināta iespēja cieši sazināties ar parlamentāriešiem un iegūt informāciju. Visi šie izaicinājumi, ar kuriem saskars Eiropas Savienība, manuprāt, ir saistīti ar vienu kopīgu īpašību. Tos nevar atrisināt tikai viena institūcija, tikai ciešā sadarbībā starp nacionālo, reģionālo un Eiropas līmeni. Mēs varam radīt nepieciešamos apstākļus turpmākajai veiksmīgākai Eiropas projektu attīstībai, kā arī pilsoņu uzticēšanās gūšanai. Šeit Nacionālajie parlamenti spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Tādēļ vēlos uzsvērt to, ka turpmāk Eiropas Savienības integrācija ir iespējama tikai tad, kad nacionālajie parlamenti paralēli ar Eiropas parlamentam izskata arī Eiropas darba kārtības savās darba kārtībās tādējādi tuvinot Eiropu saviem pilsoņiem. Austrijā parlamenta locekļi var piedalīties ne tikai šajās komitejās, bet arī dažādajās diskusijās saistībā par Eiropas lietām. Tātad mums ir diskusijas starp mūsu parlamenta locekļiem, Eiropas parlamenta locekļiem, kā arī ar mūsu pilsoņiem. Vēlos pieminēt subsidaritātes darba grupu, kas ir pieminēta arī jūsu ziņojuma priekšlikumā. Un kā šīs darba grupas loceklis vēlos šeit runāt par pāris aspektiem. Kaut arī šajā darba grupā ir pārstāvi no parlam nacionālajiem parlamentiem, no reģionās komitejas. Šī darba grupā ir būtiska arī citām Eiropas Savienības institūcijām, tostarp parlamentam. Manuprāt, to laika šīs grupas izveidošana bija pareizajā veids, kā rīkoties, lai spēcinātu proporcionalitātes un subsidaritātes principus un vēlos minēt, ka šīs, šis mandāts nav ekskluzīvs. Šobrīd darba grupa pieņēma lēmumu par turpmāko darbību, jo Eiropas Savienības likumi taču ietekmē ikvienu cilvēku dzīvi visā Eiropas Savienībā, un mums vajadzētu daudz labāk izprast subsidaritātes un proporcionalitātes principus. Šo iemeslu dēļ, manuprāt, mums ir nepieciešama daudz būtiskāka loma nacionālajiem reģionālajiem parlamentiem. Šobrīd, manuprāt, vēl nepastāv vienas vienotas Eiropas demosa, nav Eiropas identitātes, nav Eiropas pašu, ir nacionālās pasas un nacionālie parlamenti nodrošina reālu demokrātiju atbildība Eiropas Savienībā. Un mums ir jāizmanto nacionālo parlamentu zināšanas, lai ieviestu tā dēvēto zaļo karti, lai nodrošinātu tiem iespēju spēlēt uh, pozitīva loma, nevis tikai piemērot tagadējo dzelteno kartīti. Angelai Merkelē ir jāatbild savā bundestāgai, un Sebastianam Kurcam ir jāatbild savā Nacionālajā padomē par Eiropas Savienības darba kārtību. Mums ir jāatzīst, ka tas veids, kā darbojas Eiropas Savienība, uh, Un dažreiz man rodas tāds iespējas, nu varbūt tas ir kļūdīgs, bet šķiet, ka komisija un Eiropas parlamenta locekļi mm, neievēro šo realitāti un subsidaritāti. Subsidaritātes princips tika ierakstīts Māstrikts līgumā, Lisabonas līgumā, saistībā ar to nacionālajā parlamentā. Nacionāla parlamenta var spēlēt lielāku lomu, taču šī premisa netiek ievērota. Mums ir jāievēro uh, šī principa izmantošanu pienācīgā veidā. Deleģēto tiesību aktu arvien pieaugošākā izmantošana ir pretrunā ar šo sistēmu. Pirms pāris gadiem mums bija tikai 30 šādu aktu, un tagad tie ir vairāk kā 140. Un tā ir ne, tā, tas ir nepareizais veids, ka mēs runājam no vienas puses par subsidiaritātu un vienlaikus pieņemam arvien vairāk deleģētos aktus. Mums ir nepieciešama rūpīgāka analīze par to, kad šie akti ir noderīgi un kad nē. Un tā kā piedalos šajā darba grupā, tad noslēgumā vēlos lūgt šīs komitejas locekļus pārdomāt ne tikai ņemt vērā šīs darba grupas eh, ieteikumus attiecībā uz 9. pantu rezolūcijā, bet drīzāk apsveiktos jo mūsuprāt, eh, manuprāt, šīs eh, darba grupas darbs eh, sniedz būtisku ieguldījumu diskusijās par nākotni Eiropas Savienībā. Eiropas parlamentam vajadzētu vērsties pie nacionāliem, reģionāliem parlamentiem kā pie spēcīgiem partneriem, kas spēj tuvināt Eiropas Savienību pilsoņiem, un es domāju, ka ar šo ziņojumu jūs varat parādīt, ka tā rīkojaties, viss ir jūsu rokās. Liels paldies! Un tagad došu vārdu federālās padomas pārstāvjiem Kristian Buhman kungam. Priekšsēdētājs kundze, komisārs, ministrs kundze, dargie parlamentārieši, dāmas un kungi, tā kā mēs runājam par Eiropas uh, Savienības nākotni, mēs runājam par veiksmīgu nākotni, par tādu nākotni, kur pilsoņi ne tikai atbalsta Eiropas Savienības rīcības, bet arī uzticās šīm rīcībām. uzticās, ka lēmumi tiek pieņemti pareizajā veidā un laikā, un ka Eiropas Savienība tiek pietuvināta pilsoņiem, kā jau to minēja iepriekšējā runātāji. Vai Nacionālā parlamenta ir tuvāki pilsoņiem? Paaugstināt demokrātiskā kontrola Eiropas Savienībā var tik nodrošināt ar Nacionālo parlamentu rīcību Un tādēļ nacionālajiem parlamentiem jāspēlē būtisku lomas institucionālā satvarā. Pagājušajā gadā savā runā Žans Klots Junkers par situāciju Eiropas Savienībā prezentēja savu ambiciozo vīziju par Eiropas nākotni, kas ir daudz vienotāka, demokrātiskāka un spēcīgāka. Priekšstādā Junkera kungs arī stāstīja, ka Eiropas Savienībai ir jāspēr milzīgs demokrātisks solis uz priekšu, lai Eiropas Unība kļūtu demokrātiskāk, lai pieaugtu nacionālo parlamentu loma, strādājot pie ES nākotnes. Kā jau priekšstājās kundze minēja, es esmu Eiropas Savienības komitejas priekšsēdētājs Austrijas federālajā padome, un šeit vēlos runāt par pāris aspektiem šajā sakarībā. Spēcīga nacionālo parlamentu iesaistīšana un nākotnes reģionālo vietējo līmeņu iekļaušana Eiropas Savienības lietu rīku nokārtošanā ir būtiska. Es arī agrāk darbojos reģionālajā komitejā, gan kā priekšsēdētājs, gan kā loceklis, un vēlos uzsvert, ka reģionu loma ir ārkārtīgi būtiska, sagatavojot Eiropas Savienības likumus un politikas. Tāpat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Austrijā, dalība Eiropas Savienības politikās ir ārkārtīgi nozīmīga visās iesaistītajās pusēs. Federālā līmenē šeit ļoti aktīvi darbojas attiecīgā federālā padome, kas novēro, uzrauga Eiropas Savienības tiesību aktu sagatavošanu, atzinumu sagatavošanu, visu, kas ir saistīts ar nākotnes jautājumiem. Pēdējos gados federālā padome ļoti rūpīgi ir sekojis līdzi arī uh, subsidiartāts principu ievērošanas rankiem. Pagājušā uh, gadā mēs rīkojām milzīgu parlamentāro uzklausīšanu par Eiropas Savienības nākotni, iekļaujot reģionālo līmeni. Uh, diskutējot par šiem nākotnes jautājumiem. Subsidiaritāte ir viens no galvenajām prioritātēm Eiropas Savienības parlamentā, kas atbalsta ļoti spēcīgā veidā Eiropas Savienības nākotni zem moto, kā ar mazāk ieguldījumu jāpanāk vairāk. Mums ir nepieciešamā prakse un pieredze, lai varētu sniegt attiecīgi ieguldījumu šajā darbā. Sakojot daudzām diskusijām Eiropas Savienībā, viena no galvenajiem priekšnosacījumiem kopīgajai izpratnei ir izpratne par subsidaritātes principu, un kā jau to minēja mans draugs Lapatkas kungs, eh, kurš arī izteicās par šiem punktiem. Mums ir jāredz monētas abas puses - politikas, kur ir, mums ir mazāk jārīkojas Eiropas Savienības līmenī, kur vairāk jāiesaist nacionālajie parlamenti, un otrs puses mums ir tāds politikas joms, kur mums ir jādara vairāk Eiropas Savienības līmenī, piemēram, ārējo robežu aizsardzību, migrācijas aizsardzības, konkurētspējas, digitalizācijas politika un tā tālāk. Subsidaritāte nozīmē mazāk Eiropu, kur tas ir saprātīgi, taču vairāk Eiropa, kur mums ir nepieciešamie pūliņi, nepieciešami pūliņi kopīgo politiku jomās. Mūsu komiteja federālajā padomēs spēcīgi strādā pie subsidaritātes un uh, proporcionalitātes jautājumiem. Arī pavalstu līmenī šeit notiek spēcīga darbība, gan iesaistot reģionālās valdības, gan parlamentus. Un saskaņā ar mūsu konstitucionālajiem likumiem mums ir jāinformē reģionālajie parlamenti par jebkāda veida kavējumiem saistībā Eiropas Savienības tiesību aktu mm, izstrādāšanu, lai varētu paust savu viedokli. Tas pats attiec arī uz rezolūciju sagatavošanu. Spēcīgāk nacionālo parlamentu iesaistīšana Eiropas Savienības līmenī spēcinās ne tikai savstarpējo sadarbību, bet iekļaus arī na e, nacionālos un reģionālos līmeņus. Lai palielinātu nacionālo parlamentu lomu, es šeit saskatu vairākus izaicinājumus un mērķus. Sadarbību un koordinācija starp visiem nacionālajiem parlamentiem, starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas Savienības institūcijām, starp reģionālajiem parlamentiem, tā ir jāpaplašina. Tāpat arī varētu pārdomāt par nacionālo parlamentu mandātu palielināšanu, kas ne tikai kontrols institūcija, bet var darboties proaktīvāk, piedāvāt tiesību aktu iniciatīvas, kā jau minētā zaļā kārta, vienlaikus ies, iesaistot gan pašvaldības, gan reģionāla līmeni iestādes. Liels paldies, paldies, Kristian! Tagad vēlos dot vārdu Luka Jahēra kungam, Eiropas ekonomiskās un sociālās lietu komitejas priekšādētājiem. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies priekšsēdājas kundze par iespēju šeit piedalīties, darbo komisāru kundze, ministrs kundze, godātie Eiropas parlamenta locekļi. Es ļoti priecājos, ka var piedalīties šajās aktuālajās debatēs, īpaši pēc pēdējā Junkar kunga runas par situāciju Eiropas Savienībā, kur viņš runāja par Eiropas Savienības vērtību ievērošanu un par Eiropas Savienības patriotismu nepieciešamību. Daudz no jums šajā telpā pārstāv e, nacionālos parlaments, un daudz no jums spēlē būtisku lomu, veidojot turpmāko stāstu Eiropas Savienībā. Parāk daudz gadu garumā, tāpat arī šobrīd, Eiropa ir kļuvusi par vainīgo pilnīgi visām problēmām un izaicinājumiem, ar kuriem esam saskaršies un turpinām saskarties. Komisārs Kundze pieminēja ekonomiskos, sociālos, vīdes, demokrātiskos, eh, ģeopolitiskos un uh, digitālos izaicinājumus. Mēs nedrīkstam izvairīties no faktiem un uh, pakļauties pieaugošajām fikcijai, kas pieauga Eiropas Savienības debatēs. Eiropas Savienības projekts var nodrošināt lielāku labklājību un mieru, ja mēs strādājam kopā atbildīgi. Ik viens šeit spēlē nozīmīgu lomu. Vēlos apliecināt jums to, ka ESC ir aktīvi atbalstījusi Eiropas debates, sagatavojot arī ziņojumu par šo ziņojumu, ko apsveicam. 2015. gada tika pieņemts attiecīgs ziņojums, kuras darbojos kā referents, kur mēs aicinājām Eiropas parlamentu saistībā ar Brosa un Broka kunga sagatavoto ziņojumu ievērot konkrētās prasības. Es domāju, ka mēs varam izmantot šī ziņojuma atzinumus nākamajā darbā. Mums ir jāatrod jauns līdzsvars, lai panāktu atvērtāku Eiropas Savienība, nodrošinot jaunas iespējas un tādu savienību, kas rīkojas aizgādniecis, kas atbalsta un aizstāv. Tas ir bijis mūsu galvenais vēstījums. Ir daudz labāk jāizmanto esošais Lisabonas līgums ne politikas jomās, jākonsolidē. Ja, civilās sabiedrības iesaistīšana daudz labāk piemērojot subsidiārtātes principu izmantošanu ne tikai vertikālā, bet arī horizontālā līmenī un pilnvērtīgi jāīsteno 11. pāns par demokrātisko līdzdalību. Junker kungs eh, arī piedāvāja savu balto grāmatu – Un mūsu komiteja bija pirmā, kas uzsāka plaša līmeņa diskusijas visās 27 dalībvalstīs par šiem jautājumiem. Mēs piemērojam īpašu konsultāciju metodoloģiju, konsultējamies ar pilsoņiem par dažādām stratēģijām. Bieži vien arī Eirobarometrs piedāvā ļoti labas metodes. Mēs centāmies iesaistīt pārstāvniecības dažādās organizācijas, dažādas konferences nacionālajā līmenī. Šajās debatēs tika iesaistīti tūkstošiem pārstāvju un dažādu organizāciju vadītāji saistībā ar rezolūciju par komisijas balto dokumentu. 2018. gada maijā mūsu komitejā aplūkojām jautājumu par pilsoņu līdzdalību visā Eiropas Savienībā. Organizējam arī Eiropas Savienības pilsoņu paneli kopā ar komisiju, kur piedalās arī Makrona kungs un padomi, un piedalījās pilsoņi no visas Eiropas Savienības, kas debatēja par dažādiem jautājumiem, tostarp izmantojot arī tiešsaistes jautājumu uzdošanas iespēju, kas, diemžēl, vēl nav, nedarbojas pienācīgā līmenī, kā to būtu vēlējušies. Katrā gadījumā šis pilsoņu panels aplūkoja piecas konkrētas jomas, par kuriem būtu jāuzdod konkrēti jautājumi. Pirmais no tām noteikti jums neradīs eh, pārsteigums, tā ir attiecas uz darba vietu radīšanu, sociālo politiku, vidi, imigrāciju un drošību. Tādas ir šīs jomas. Taču vēl joprojām pilsoņi ir vīlušies Eiropas Savienībā, kaut gan viņi saprot, ka lielākoties nacionālā dimensija ar to nepietiek, lai tiktu galā ar eh, mūsdienu izaicinājumiem. Tādēļ pieaug arvien vairāk neapmierinātība, bet arī gaidas attiecībā uz Eiropas Savienību. Viens no galvenajiem jautājumiem, kur pilsoņi sagaida rīcību, ir tāds, ka neatkarīgi no tā, kāda būs Eiropas Savienības uh, nākotne, uh, Tai ir jābalstās uz pilsoņu gribu. Tas viss atspoguļosies arī turpmākajās vēlēšanās. ...2018. gadā īstenotā rīcība, kā ņemt vērā pilsoņu gribu, tai ir jābūt daudz spēcīgākai un labāk strukturizētākai. Institūcija līmenī mums ir galvenokārt jā atrod atbildu uz to jautājumu, kādā veidā varam nodrošināt to, ka pilsoņi sajutīsies kā šī projekta kodols. Nekad agrāk vēl nav bijusi tik viegla piekļuva informācijai. Ir pieejama pilnīgi visa Eiropas Savienības tiesība akta, ir iespējas sazināties, kontaktēties, konsultēties, paust savu viedokli, taču vienlaikus cilvēki jūt šo milzīgo plaisu starp viņiem un institūcijām. Mums ir jānodrošina svaigāks skats uz šiem procesiem un uz to, kā Eiropas Savienība var atkal kļūt pievilcīga pilsoņu vidū. Pagājušajā gada mājā mēs svinējām 60 gadu mūsu komitejas eksistenci, un es uzsāku programmu ar nosaukumu Renesanse. Patiesībā Eiropas Savienības rezidentāns. Es renesanse. Es eh, domāju, ka daudz Eiropas Savienības pilsoņi ir pazaudējuši savu saiti ar Eiropu. Šeit ir jārīkojas, taču mēs atrodamies tādā krīzes eh, momentā, kur mēs varam atkal atdzimt, atjaunoties, nodrošināt jaunas idejas. Ja mēs kultūru, izglītību, solidaritāti, starpkultūru dialogu noliksim mūsu kopējā projekta kodolā, tad gūsim panākumus. Kā Bognes Štrauskunds teica, mums ir jāpērvērš šāda lieliska ideja kaislībā, emocijās. Tas ir izaicinājums, kā pieņemt likumus, kāpēc, labāk iz, kāpēc iespējas labāk izmantot Lisabonas līgumu aizstāvot tajā noteiktās vērtības. Šodien ir, mums ir lieliski iespēja diskutēt ar nacionālajiem parlamentiem, kas spēlē būtisku lomu sasaistot Eiropu ar politiskajām debatēm dalību valstīs. Jums ir jānodrošina Eiropas nākotnes nama ķieģeļi, un mēs eh, varam pilnvērtīgi palaust, paļauties uz Nacionālo parlamentu sadarbību turpmākajos gados. Protams, kalendārs liecina par to, ka turpmākie mēneši būs izšķiroši. Brexits, pilsoniskais samits maijā un māja beigās Eiropas parlamenta vēlēšanās. institūciju lieliskās idejas var tikt īstenotas tikai tad, ja būs augsta vēlētāju pārstāvniecība māja vēlēšanās. Tādēļ mums ir jāizpilda būtisku uzdevumu, jāizstāv Eiropas Savienības projekts. Mums ir jābalstās uz to, ko esam sasnieguši pēdējo 70 gadu laikā. Vēl joprojām Eiropa ir labākā vieta, kurā dzīvot un strādāt tā kā to jau pirms pāris dienām minēja Benīnī, Eiropa vēl joprojām ir labākais projekts, kuru varam kā dāvanu nodot saviem bērniem. Ikvienu projektu var uzlabot, un mēs esam atbildīgi, lai tas tā notiktu. Mēs gribētu, lai mēs redzētu Eiropu kā tie, kas raugās uz to no ārpuses, kā inovatīvs reģionālās integrācijas modelis, kas nodrošina mieru, progresu, kas tādā kontinentā, kur gadsimtiem ilgi ir valdījuši kari un konflikti. Pēc pāris nedēļām mēs svinēsim gada dienu kopš Pirmā pasaules kara beigām un mierpilno periodu starp diviem pasaules kariem. Priekšsēdājas kundze, noslēgumā vēlos pieminēt divas lietas. Pirmkārt, mums ir jāspēcina Eiropas parlamenta loma, spēcīgais dialogs, daudz labāk strukturizētāka dialoga procesis ar nacionālajiem parlamentiem. Tādējādi mēs varēsim panākt līdzsvaru starp tiem procesiem, kas notiek arī saistībā ar padomi. Vienlaiks mums ir jāgarantē Eiropas komisijas pilnvaru nodrošināšana. Runāt par padomi. Mums vairāk ir jāizmanto kvalitīvā vairākuma balsojums, ir jānodrošina, lai tas, ko pieņem šī komiteja, tas tiktu pieņems normālā veidā. Tā kā mēs runājam par imigrāciju, par drošību, par Lībiju vai nu, jebkādiem jautājumiem, ko līdz tiek pieņemts lēmums pēc tam, kad viss padomas locekļi ir reaģējuši bieži vien notiek arī tā, ka viņi atgriež pie šo jautājumu atkārtots izskatīšanas. Turklāt es domāju, ka mums ir nepieciešams spēcīgāk, struktūrētāka vietējo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi iesaistīšana daudz spēcīgākā līmenī iesaistot divas konsultīvās komitejas Eiropas Savienības līmenī ESCK un reģionu komiteju. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu pārliecināts, ka mēs turpināsim būt spēcīgi partneri šajā projektā, aizsargājot Eiropas vērtības. Paldies, priekšsēdētāj kungs, reģionu komitejas vārdā Dūdens kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu vācu valodā. Man tā ir vieglāk. Cienītā Hībners kundze, dārgie kolēģi AFKO komitejā, es gribētu visiem, arī reģionu komitejas priekšsēdētāja Karla Heinz Lamberts kungu vārdā pateikties par ielūgumu. Diemžēl priekšsēdētājs Lamberts nevar ierasties, viņam ir citas tikšanās šodien. Un es izmantošu iespēju šodien pirms iezīmēju Eiropas nākotni. Uh, pateikt to, ko jūs teicāt par darba grupu. Es domāju, ka tas šajās diskusijās arī ir ļoti nozīmīgi. Reģiona komiteja ir prasījusi šādu uh, grupas izveidi, lai uh, arī padome likumdošanas process kļūtu caurskatāmāks. Tas ir nozīmīgi uh, parlamentam, Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentam. Kopā ar uh, nacionālajiem parlamentiem reģionu komiteja ir saņēmusi uzdevumu ne tikai reģionālā un nacionālā līmenī, bet kopumā šo apziņu veicināt. Un tādēļ, uh, ka uh, Eiropas parlaments nav bijis klāt šajā darba grupā, mēs, kā reģionu komiteja, ceram, ka mēs uh, varēsim īstenot uh, lietarīgos ieteikumus. Paldies, un tagad pārsteigumi par Eiropas nākotni. Diskusijas par Eiropas nākotni šodien ir mm, centrāli iz, izaicinājums, un ne tikai raugoties uz Eiropas parlamentu vēlēšanām nākamgad. Diskusijas nacionālā un reģionālā līmenī arī pilsētās un a, ciemos ir nepieciešams, bet arī ārkārtīgi atklātas. A, Jāsaka, ka tāda sajūta par um, bezpalīdzību un pazušanu sajūtu pilsoņu vidū izplatās, un populisti to izmanto, lai visā vainotu Eiropu. Atondo kungu ziņojumā tiek pieminēts, ka atkal dažādi politiski un citi uh, Eh, spēki runā par to, ka Eiropā jādomā par jaunu. Jā, mums ir nepieciešams jauns idejas, taču mums nav jāizgudro viss no jauna. Tas, ko esam izveidojuši, tas ir labs un daudzas. Uh, procedūras, kas ir eh, un kas un sarežģītas, un tas tiek kritizēts kā trūkums. Dažkārt ir gluži otrādi eh, tās spēks, lai arī varbūt, ka tagad tas vairs nav tik ļoti nemoderni, bet mēs varam tikai veidot kompromisu, sadarboties. Tam ir vajadzīgs laiks, enerģija, pacietība, taču tas veido pamatu apusēji uzticībai. Uh, un tas ir nepieciešams vairāk nekā jebkar. Visas Eiropas Savienības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, nacionālas valdības partijas, zinātnieki, kultūras pārstāvji izsaka priekšlikums, kā Eiropa varētu būt caurskatāmāka un spēcīgāka arī iesaistot daudzos uh, pilsoņus dialogos, kas notiek, un es domāju, ka tas ir ļoti labs sākums, taču arī vēl ne viss. Uh, Mēs esam vairāk kārt aicinājuši iesaistīt vairāk vietējās pašvaldības, jo varbūt, ka mums ir iespēja sasniegt pilsoņus, pilsonis, lai viņus mobilizētu Eiropas projektam. Mums visiem labāk jāstrādā skaidrojot, kādēļ kāda risinājuma ir iespējama Eiropas Savienībā un kas nav iespējams. Taču mums arī labāk jāstrādā, lai atbildētu uz ierosmi, kritiku, bažām, bailēm un izteiktu jauns konstruktīvas idejas. Tā ir kopēja atbildība visiem darba līmeņiem. Eiropas uh, nākotne ir pilsoņu nākotne. Tā ir mūsu prioritāte 15. un 20. gadam. Uh, un pilsoņi biologi dot pienesumu tam, lai iesaiste tiktu atjaunota, lai radītu īstu apmaiņu vietējā un reģionālā līmenī un lai uh, padarītu par iespējamu sadarbību un diskusijas. Pilnībā piekrītu uh, Atondo ziņojuma pamatdomai. Mums ir nepieciešama spēcīgāka Eiropas uh, sabiedrība un uh, sarunas uz tām balstoties var veidoties Eiropas nākotne. Atbalsta arī to, ka Eiropas demokrātija ir nepieciešama Eiropas identitāte, plašāka Eiropas izglītība un iesaistoša participatīva un mazāk nacionāls ietvers. Problēmas, ar kurām saduramies, ir tie, ka visi elementi vienlaikus jātīsta. Uh, un tie savstarpēji nosaka vienotru. Un palīdzēt var tikai izšķirīga politiskās atbildīgās daļas darbība. Katrā gadījumā vietējais un reģionālais līmenis un a, ilgās izveidas procesā tapušās a, institūcijas ir centrāli nozīmīgas. Mums ir jāparāda, ka visi Eiropas lēmumi vienmēr ir lokāli un vietējie lēmumi a, ir ar Eiropas dimensiju. Eiropai jākoncentrē spēks uz politisko lēmumu, ko sajūtīs cilvēki. Nu, piemēram, kohēzijas politika ar konkrētiem projektiem reģionālā jomā, pasākumu bezdarba apkarošanai un uh, Eiropas uh, darbība, lai nodrošinātu uh, pilsoņu drošību šajā aizvien uh, sarežģītākajā un haotiskajā pasaulē. Daudz ko dara reģiona komiteja. Vakar Lamberts kungs, mūsu priekšsēdētājs, Tajānī kunga klātbūtnē nolasīja runu par situāciju Eiropas Savienībā, ievarot reģionu viedokli. Abi priekšsēdētāji uzsvēra to, ka nepieciešama cieša sadarbība starp ES institūcijām, jo vēlamies Eiropas pilsoņus iesaistīt un saglabāt ES projektu no izpostīšanas. Šai kontekstā mēs arī esam sastādījuši atzinumu par vietējā un reģionālā līmeņa nozīmi. Pieņēmām šo uh, atzinumu, Tuska kungs aicināja to darīt, un mēs uh, uzsveram to, ka ir tik ļoti daudz uh, jautājumu, kas ir tikai kopā atrisinām. Piemēram, bēgļu uh, integrācija, cīņa par godīgāku, uh, taisnīgāku Eiropu, klimata pārmaiņu apkarošanu. Un šajā izpratnē mums ir vairāk nekā 170 dažādu pasākumu reģionos notikušie. Pilsoņi ir virtuāli iesaistījušies diskusijā, 22 tūkstoši cilvēki ir atbildējuši uz tiešsaistes aptauju un ar mobilo aplikāciju devuši ieskatu viņu domās par Eiropu. Tagad, kā Lamberts kungs vakar teica, jāizsaka konkrēti priekšlikumi, kā šo uh, dialogu varētu izveidot ilgspējumu ne tikai pirms parlamentu vēlēšanām un ne tikai kā daļu no demokrātijas un ne tikai kā daļu no pilsoņu iniciatīvas, bet kā papildinājumu. Lai pilsoņu uzticību atkal un atkal iegūtu, jānodrošina tas, ka tie, kas šādos dialogos iesaistās, saņem arī reakciju par to, kas tad ir noticis ar viņu priekšlikumiem. Mēs kā reģiona komiteja cieši strādāsim ar sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību. Mēs viņus prezentējam un kopā mēs, kā mazās institūcijas, varam attīstīt idejas un tādus formātus, kā, kurus varot izmēģināt. Uh, un kas dotu jums, dargie kolēģi, pozitīvu pienesumu. Ceru uz konstruktīvu viedokļu apmaiņu nākamo mēnešu laikā un, protams, arī pēc 2019. gada māja. Izšķirīgā nozīme ir dialogam, uzticībai un tūmam. Dialogs to rada, cilvēki bieži uzticas viņu ievēlētajiem uh, vietējiem pārstāvjiem, viņi var diskutēt ar viņiem, un Eiropai visur jāpierāda, ka tā ir pilsoņiem tuva. Teritoriālie ēst politikas aspekti jāievēro konkrētiem darbiem, jābūt redzamiem uz vietas, ES projektu veidošana, apmaiņas programmas vai tikšanās, tie ir tie spēcīgākie argumenti vienotai Eiropai. Šai Eiropai jābūt demokrātiskai, skaidrai par mūsu mērķiem ievēlētie dažādo līmeņu pārstāvji strādā sadarbojoties, rādot piemēru visiem pilsoņiem, un šādā veidā mēs varam atgūt visu uzticību Eiropas Savienībai un demokrātijai kā labākajai uh, pārvaldības formai. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies Dūdens kundzei! Un pirms sadošu vārdu uh, parlamentāriešiem. Sveicu Žoakim Almūņu, bijušais Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājs, un mēs viņu ielūdām kā lietpratēju Eiropas jautājumos. Viņam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ārkārtīgi interesanti. Tas ir interesanti visiem eiropiešiem. Ne tikai mums uzklausīsim visus runātājus un idejas, kas tiks paustas. Es gribētu iezīmēt šīs eh, diskusijas par nākotnes eh, Eiropu. Nav iespējams paredzēt nākotni. Un tieši šajā laikā tas ir vēl sarežģītāk. Taču mūs sagaida izaicinājumi un mūsu pienākums ir skaidri runāt par mūsu idejām un ko vēlamies. Uh, mūsu nākotnē, mūsu paudzes nākotnē, Eiropiešu pagātnē. Un ļoti daudz, kas ir nozīmīgs, daudz, kas ir pateikts, Eiropas projektam ir problēmas. Neatceros nesenā pagātnē tik daudz diskusiju par Eiropas projekta būtību, kā tieši šobrīd daudzās mūsu valstīs – Un, protams, kā arī vēlēšana kampaņā. Un pirms tās maijā notiks tādas diskusijas. Nacionālā līmenī daudzās mūsu dalību valstīs mums ir problēmas mūsu demokrātijās. Ne tikai tādēļ, ka esam ES dalību valstis, taču arī kā nacionālās demokrātijas sacer, sastopamies ar problēmām, par kurām pirms dažiem gadiem domājam, ka tās ir atrisināts arī jaunās demokrātijās, kā manā valstī. Un, protams, mums ir ļoti uh, nemierīgs laiks starptautiskā līmenī. Mūsu pilsoņi šobrīd dzīvo, saskars ar daudz neskaidrības, viņiem ir nozīmīgas bažas. Daudzās no mūsu Eiropas valstīm ir uh, pieaugusi sabiedrības polarizācija un arī politikā tas vērojams. Tātad šie divi diskusiju poli parasti sadala, šķeļ mūsu pilsoņus tajos, kam bail no nākotnes, un no otras puses tajos, kam bail virzīties atpakaļ. Es domāju, ka Eiropa kā projekts ir to pusē, kuriem vēl virzieties atpakaļ, kas grib uh, veidot labāku, drošāku nākotni. Pilsoņi vēlas aizsardzību un labākais aizsardzības uh, veids, kā labākais veids, kā aizsargāt mūsu pilsoņus, par to atbild uh, politiķi un sociālai līderi, un tas ir meklēt labu aizsardzību, veidojot veiksmīgu Eiropu, nevis virzieties atpakaļ. Kā to padarīt? Kā tas būtu iespējams? Ir plašāka Eiropas telpa. Diskusijās sākum, sākumā ievadvārdos tiek runāts, jā, nav Eiropiesku demonstrāciju, taču ir tīpaši arī finanšu krīzes laikā un citu krīžu laikā, kas bija vērojams, mēs. A, redzējām, ka piedalījāmies aizvien plašākās Eiropas diskusijās, kurā bija vairāki uh, vienojoši faktori mūsu dalību valstīs. Kas piedalās šajās diskusijās? Tie ir parlamenti, ne tikai un vienīgi Eiropas parlaments, bet arī nacionālajie parlamenti, un tas ir ļoti nozīmīgi piedalīties šajās sēdēs, tāpat politiskās sēdes. Uh, nacionālā līmenī, Eiropas līmenī, institūciju redzējumā parlamentiem un Eiropas parlamentam. Ir no atbildība. Politiskās partijas nav pietiekami spēcīgas, lai būtu tajā pašā līmenī, kā institucionālās diskusijas, kas notiek šeit jau daudzu gadu garumā. Un aizvien vairāk pilsoniskā sabiedrība, satīklojumi, ir um, situācija aizvien sarežģītāka. Pat labam ir sarežģītāk būt līderim nekā pirms 20, 25 gadiem. Tātad mums ir nepieciešama labāka nākotne. Eiropai tam ir nepieciešama spēcīga līderi, līderība un tādi, kas veido dialogu, nevis tādi, kas vēlas uzspiest viņu individuālās idejas. Nu, tātad tas ir sāpuma punkts pārdomām Un kādi ir būtiskākie divi pārdomu virzieni par uh, nākotni? Pirmkārt, institucionālais aspekts šajā nākotnē. Pāris minūtēs uh, varu uh, iezīmēt uh, institūciju reformu domas šeit. Uh, Es esmu izlasījis dokumentus, ko parlaments ir pieņēmis par šiem jautājumiem, un ļoti uzmanīgi gaidīšu arī ziņojumu, par kuru uh, vēlāk runāsim, ko uh, prezentēs uh, Ramons Haurigui. Es domāju, ka mēs uh, uh, diskutējam par izmaiņām. Protams, ka kādu dienu līguma tiks mainīti, taču man Tagad uh, aizvien vēl ir 2005. gada konstitucionālā uh, diskusija, diskusija neveiksme un arī uh, pēc Nicas uh, mēģinot sagatavot mūsu Eiropas Savienību uh, paplašanāšanai 2004. gadā un arī vēlāk. Viss tas ir uh, svaigs manā atmiņā un paraudzīsimies uz to, ko mēs varam darīt uh, esošo. Mm līgumu ietvaros, kas ir maināms, kas ir iespējams, kā dažos no runātāju vārdiem izskanēja, es esmu par to, lai izmantotu pasarelu, kas nav izmantota pēc Lisabonas līguma, un lai tas būtu mūsu primārajos likumdošanas normatīvajos aktos, es esmu par padziļināto sadarbību, mums ir pāris tādi piemēri zināmi, un es domāju, ka ir vajadzīgi vairāk padziļināto šo sadarbības veidu piemēri. Ir nozīmīgi virzīties uz priekšu pat ātrāk nekā ir sasniegta vienbalsība Eiropas, padoms, Eiropas Savienības padoms līmenī. Es piekrītu tam, ka padoma tiek kā institūcija un Lisabonas līguma ietvaros te ir pārāk daudz varas un ietekmes. Uh, Eiropas Savienības eh, līmenī nav laba eh, sabalansēta situācija, jo a, eh, padomi tagad tiek vērtēta kā institūcija mūsu institucionālajā arhitektūrā, un es saprotu, ka ir nepieciešams bija sasniegt a, izšķirīgos a, lēmums valstu un valdību vadītāju vidū, taču viņi nav tie, kas veido likumdošanu un kas uh, lemj par to, kad un kā lēmumu jāpieņem un kādā veidā tam ir jābūt. Tas ir padaudz. Un tā kā viņi nevar pieņemt uh, lēmumus ar kvalificēto vairākumu, viņi prasa vienbalsību. Un sekas no tā ir, ka ļoti nozīmīgi lēmumi tiek atlikti, kas ir nepieciešami, lai mēs varētu darboties. Vairāk balsojam par kvalificēto mairākumu, piemēram, arī uh, Um, darba tirgus jautājumos un nodokļos. Mums ir jāizmanto kopienas metode plašāk mm, nekā starpvaldību metode un ir jāspēcina dialogs ar Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Kā daži no iepriekšējiem runātājiem to jau teica, es pilnībā piekrītu. Nu, ko darīt ar šiem izmaiņām? Atsaukšos uz būtiskākajiem jautājumiem. Pieci politiķi tirku veidojoši punkti, kuros nepieciešams lēmums. Lai veidotu labāku nākotni Eiropai, nevis atlikt eh, Eiropas izveidi nākotnē. Pirmkārt, pabeigt monetāro ekonomisko savienību. Ceļa kartas ir zināmas, sīkāk neskaidrošu, daudzkārt diskutēts šeit un nacionālajās parlamentos. Mums ir nepieciešama piemērojuma ekonomikas monetārajā savienībā, finanšu ministra eiro uh, zonai, uh, manuprāt, ir nepieciešama. Mums ir jāpadomā par labām attiecībām starp in un out, kad Britu draugi nebūs vairs uh, mūsu savienības daļa. Auts būs pat uh, mazākumā, taču eiro zonas pārstāvji neignorē arī citu bažas. Un būs redzams, ka eiro būs ne tikai ES valoda. Tātad tie, kas nav sagatavoti vai nav gatavi iesaistīties eirozonā, mēs neliekam to nākamdēļ izdarīt. Ekonomikas un monetārās savienības parlaments nav atšķirīgs no Eiropas parlamenta. Es pilnīgi piekrītu tam, ka Eiropas parlamentam ir jāatrod zināms veids, kā eiro a, zonas a, jautājums risināt, nesadalot šo institūciju divās daļās un vairāk uzmanības jāvelta tam, ka parlamentam nepieciešamas diskusijas a, par Eiropas parlamentu pusgada uh, diskusijām. Ne tikai par banku savienību un fiskālo un uh, nodokļu kapacitāti jārunā, bet tas ir nozīmīgi, taču mēs, mums jārunā par izaugsmi, konkurētspēju, konverģenci, inovāciju, darba vietām. Uh, labu mūsu vienotā tirgus darbību. Un visām šām diskusijām ir nepieciešamas plašas sarunas ne tikai padomas līmenī un komisijas līmenī, bet uh, starp Nacionālo valdību atbildīgiem un komisāriem, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem, Eiropas parlamentu jāiesaist kopā ar nacionālajiem parlamentiem, lai sekotu Eiropas pusgada ieteikumu implementācijai. Jāprasa no valdībām atbildību, jā, šie ieteikumi netiek ieviesti. Jo tas ir nozīmīgi visiem eiropiešiem, ne tikai tiem, kas var uh, vislabāk gūt uzreiz nepastarpinātu labumu. Protams, ka mums jādiskutē arī par Eiropas migrācijas, imigrācijas politiku un kopā ar terorisma diskusiju. Tas ir sarežģītiekais jautājums, kas skar mūsu pilsoņus un mums ir vairāki, teiksim, ceļi, kā mēs virzamies uz priekšu, kā apvienojam mums spēkus cīnoties pret terorismu, bet praktiski nemaz neesam pavirzījušies uz priekšu uh, Eiropas migrācijas uh, politikas uh, izveidē, un pilsoņi sagaida no mums, ka būsim padošie. Uh, nevis ignorējot subsidiaritātes principu, bet vadot šo uh, darbu, saskaroties ar lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskars mūsu sabiedrības, ievērojot drošības izaicinājumus un risku mūsu demokrātijai. Šie ir ļoti nozīmīgi uzdevumi, ir nepieciešams politisks. Uh, spēks, vadība, līderība, taču tas nozīmē šeit parlamentā un nacionālajos parlamentos. Uh, jautājumos, kad a, diskutējam par Eiropas izaicinājumiem un stratēģijām plašs vairākums, vadības spēku, neuzspiežot vienpusīgi a, savas idejas, plašāku demokrātiju visos līmeņos. Demokrātija tagad ir daudz a, līmeņu izaicinājums visiem no mums ne tikai runājot par demokrātikas uh, deficītu vai sliktu demokrātijas darbību. Tā uh, Tas ir nozīmīgi visos līmeņos, lai pārstāvētu mūsu pilsoņus. Un tas nozīmē, ka mums jāatjauno mūsu pilsoņu uzticību mūsu institūcijām nacionālā un Eiropas līmenī. Tās ir daudz cietušas pēdējo gadu laikā. Situācija uzlabojas dažās valstīs, jo recesija beidzas, jaunas pozitīvas izaugsmas perspektīvas atveras, taču uzticība Eiropai ir nepieciešama. Bez mūsu pilsoņu uzticības mums nav Eiropas nākotnes. Paldies! Paldies! Nu, pat jau desmit runātāji ir pieteikušies uzstāties, vai vēl kāds uh, grib pieteikties, tad mēs varētu arī labāk izplānot, kā sadalīt jums atvēlēto laiku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 Lietuva vēlas, lai Eiropas projekts būtu veiksmīgs un ilgtspējīgs. 64% no Lietuvas pilsoņiem atbalsta Eiropas Savienību. Bet, kad es 2014. gadā strādāju kā eksperts Eiropas komisijā, es uh, jau toreiz pieminēju, ka Brexit ir vien, tikai viena no daudzām uh, problēmām viens no trauksmes zvaniem, kas Eiropas Savienībai būtu jāuztver nopietni, jādomā par ārēju robežu aizsardzību, un šis jautājums nereti mūs šķeļ. Vēlamies, lai Eiropas projektam būtu ilgs mūžs, lai tas būtu veiksmīgs. Ja mēs vēlamies, lai tas viss īstenotos, atminēsimies, ko teica Dankans, britu vēsturnieks. ja kaut kas, eh, piemēram, politikā noiet greizi, tad dažādas politiskās, dažādi politiskie spēki um, mēģina sadarboties. Eiropas Savienību vajadzētu uztvert kā līdztiesīgu dalību valstu savienību, kam ir kopīgas vērtības. Ja mēs runājam par to atšķirīgo, uh, Mūsu valsts nevēlas, lai vēlēšanās būtu šie transnacionālie saraksti. Mēs nevarēsim tādā veidā būt pietiekami labi pārstāvēti Eiropas vēlēšanās. Ja mēs runājam par uh, fiskalitāti, mums ir ļoti svarīga subsidiaritāte. Runājot par paplaši, par uh, kvalificētā vairākuma balsojumu attiecināšanu arī uz citām jomām. Komisijas priekšsēdētājs uh, savā runā par situāciju Eiropas Savienībā ieteica, ka kvalificēto vairākumu vajadzētu attiecināt arī pieņemot lēmumus par nodokļiem un citām jomām ar dažiem izņēmumiem. Par to visu ir nepieciešams diskutēt, jo kas tāds var novest pie federālisma un mazākām dalību valstīm laupīt iespēju tapt sadzirdētām. Jau teicu, ka 64% no lietuviešiem ir proeiropeiski noskaņot un atbalsta ES. Tomēr eh, daudzās aptaujās eh, pilsoņi tāpat saka, ka viņi nejūtas sadzirdēt Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu rūpīgāk ieklausīties arī Austrum un Centrāla Eiropas valstu bažās. Tās apgalvo, ka Rietum valstis tām nereti mēģina uzspiest savu programmu, savu redzējumu. Austrum un Centrāla Eiropas valstis nevēlas, lai tās uzskatītu par tādām otršķirīgām valstīm. Katrai dalību valstī ir jābūt iespējai izteikties, un visām ir jātop uzklausītām vienā mērā. Eiropas Savienībā pieņemtajiem lēmumiem ir jābūt efektīvākiem, jābūt labākai demokrātiskai kontrolei un ir jāpiešķir arī lielāka vērība sabiedrībā valdošajām problēmām. Kolēģi, es patiešām novēlu Austrijas, Itālijas, Ungārijas, uh, Slovākijas un citu valstu pilsoņu balsīm tapt sadzirdētām. Ir nepieciešama ilgspējīga risinājuma, ja domājam par Eiropas Savienības nākotni, un tikai tādējādi mūsu organizācija var būt spēcīga. Paldies, un tev ir jau lainens no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Es esmu ļoti iepriecināts piedalīties šajās debatēs. Uh, Eiropas Savienības nākotni mēs varam būvēt tikai kopīgiem spēkiem, ne Eiropas parlaments, ne uh, kāds dalību valstu parlaments viens pats ar šo uzdevumu nevar tik galā. Referenti to, uh, manuprāt, ļoti labi ilustrēja. Man, diemžēl, četros ir jādodas uz vidas komiteju, kur balsos par manu ziņojumu klimata konferenci Katovicē. Ko es varētu pateikt? Protams, sakāmā ir daudz, bet laiks ir ierobežots. Mēs esam varbūt nedaudz uh, pazaudējuši no acīm to mērķi, kādēļ Eiropas Savienība tika izveidota un kādēļ mums šis projekts būtu jāturpina. Augstā kara laikos bija skaidrs mērķis ir jāizstāv brīvība un uh, drošība. Pēc tam šī ideja kaut kur um, pazuda. Es esmu Ķīnas delegācijas priekšsēdētājs. Nu, katrs, kas ir apmeklējis šo valsti, zina, kas tur notiek, kā tur tiek pieņemt lēmumu un cik lielu ekonomisko izaicinājumu tā ir mums sviedusi. Tā nav uh, tirgus ekonomika. Ķīna, nu, var nopirkt pilnīgi visu, ko tā vēlas, un produkti tiek subsidēti no valsts puses. Nu, neviena Eiropas valsts atsevišķi ņemta nevar viena pati konkurēt ar Ķīnu, arī pat lielā Vācija ja nē. Ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, ļoti daudz tiek darīts šajā lauciņā Ķīnā, arī ASV, tur tiek uh, ieguldīti miljārdi. Ja mēs domājam par moderno tehnoloģiju izmantošanu nākotnē, arī tur Eiropai ir jābūt saliedētai. Mums ir nepieciešami kopīgi projekti. Ja runājam par internetu, mēs esam zaudējuši šajā sacensībā. Tikai uh, sasaistot to visu ar izpētes programmām un vērienīgiem projektiem, mēs varam gūt panākumus. Tagad par demokrātiju. Lisabons līgumā jau ir pateicis visu, ko vēlamies panākt mēs vēlamies parlamentāro uh, demokrātiju un participatīvo demokrātiju. Daži vārdi par, par parlamentāro demokrātiju. Ne, 40 gadus mums ir bijušas transnacionālas vēlēšanas, kas ir kaut kas unikāls visā pasaulē, un mēs zinām, cik tas ir sarežģīti parlamentāro demokrātiju mēs nevarēsim saglabāt, ja nebūs atbilstošo spēlētāju, atbilstošo politiķu. Ir jābūt spēcīgām Eiropas līmeņa politiskajām partijām. Tas kaut kur dokumentos ir atrunāts, bet dzīvē tādu nav. Uzskatu, ka spīces kandidātu procedūra ir veiksmīga, jo pirmo reizi tiek prezentētas personības, kas uh, iet tālāk par nacionālajām robežām. Mēs redzam, ka arī uz šo konkurējošo demokrātiju reaģē masu mediju, un tas mums uh, nākotnē nepieciešams daudz lielākā apmērā. Eiropu mēs varam būvēt tikai kopīgiem spēkiem. Un Nacionālajie parlamenti, protams, šajā darbā ir eh, jāiesaista daudz vairāk. Jūs pieminējāt tā saukto zaļo karti, no dzeltenās kartītes uz zaļo kartīti. Par to varam diskutēt. Es pats biju četrus gadus reģionu komitejā, pārstāvēju savu reģionu Vācijā. Es zinu, ka ļoti būtiska ir šī. Uh, reģionālā un vietējā dimensija. Jūros kundze teica, ka ir jābūt pastāvīgam dialogam ar pilsoņiem, ne tikai tā aktīvāk pirms vēlēšanām un pēc tam to atstājot novērtā. Uh, Paldies, eh, prezident Havjē, tava runa man patika ļoti labi. Eiropa joprojām ir viena no jaukākajām vietām pasaulē, kur dzīvot. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šo projektu iznīcina tie, kam tas nav tūs un tie, kam ir pavisam citi nolūki. Tādēļ es rēķinos ar kolēģu atbalstu nacionālajos parlamentos. Paldies! Paldies! Eh, vēl viens kolēģis, eh, kam ir jāskrien uz balsošanu. Labi tad uzstājieties tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Saka Augens kundze ļoti svarīga detaļa. Mājā ombude uh, prezentēja savu ziņojumu, kur ļoti asi tika kritizēts darbs padomē, ka valdības nedarbojas caurskatāmi. Un pilsoņiem pat ir grūti izsakot, ko dara viņu pašu valdība. AFCO komiteja kopīgi ar lūgumrakstu komiteju, kurā esmu locekle, ir sagatavojusi izcilu ziņojumu, eh, jo Lainens ir viens no tā līdzreferentiem, un tas reaģē uz ombudes pausto kritiku. Vēršieties paši savās valdībās, pasakiet, ka viņiem ir jāmaina sava izturēšanās. Viņi nevar eh, rīkoties kā kaut kāds starpvaldība orgāns, eh, kas neļauj, eh, nepieļauj demokrātisko participāciju. Arī Eiropā valdībām dalību valstīs ir jābūt tikpat caurskatāmām kā mums, lai pilsoņi varētu saprast, ko tās dara. Un ir jābūt arī šai atgriezeniskai saiknei ar citām valdībām Eiropā, lai būtu šī pārskata atbildība. Tas ir minēts jo Lainena izcilajā ziņojumā. Tagad visu laiku viņi var eh, tikai uzvelt vainu Briselē. Nu, ja kaut kas neiet pa prātām, pie visa vainīgi ir Brisele. Situācija nemainīsies, kamēr viņi darbu uh, Eiropā neustvers nopietni un neuzskatīs, ka viņiem ir jāstrādā caurskatāmi. Orēlijas kundze, ombude, jau runāja par Lisabonas līgumu un teica, ka tas ir īstenojams, tajā ir pateikts viss svarīgākais, bet valdībā ir jāmaina sava ētika, sava izturēšanās, patiešām iedzīvinot tajā teikto savā ikdienas darbā. Tas ir daudz vienkāršāk nekā te visādas kartītes, zaļa, zila, dzeltena. Kolēģi, lūdzu, ņemiet to vērā. Jā, jūs varat atrast uh, Aurelijas kundzes ziņojumu tīmekļa vietnē, bet AFCO un uh, PETI komitejas uh, kopīgi tapušais ziņojums uh, ir publicēts jūlijā, un to var atrast pēc skaitļa 2096. Lūdzu, izlasiet to un sauciet pie atbildības savas valdības, lai tās sāktu patiešām rīkoties pienācīgi. Tas uzlabos arī mūsu saziņu ar pilsoņiem, lai pilsoņi varētu saprast, Par ko tad šeit tiek spriests, kā viņi var ietekmēt politisko lēmumu pieņemšanu. Un nevar būt tā, ka valdība saka, nē, nē, tas ir pārāk bīstami, tas nav iespējams un tā tālāk. Paldies, paldies. Tagad došu vārdu Ramonam, mūsu referentam. Ja jūs vēlaties uh, mums stādīt priekšā savu ziņojumu, jūs to varat dar darīt tagad. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Pirmām kārtām vēlētos pateikties, ka debatas tika organizētas. Ir labi, ka mēs varam apmainīties viedokļiem un apspriest to, kas notiek Eiropā. Jā, visi viedokļi nav identiski. Ir labi, ka mēs varam iepazīt cits citu. Liels paldies padomēji, liels paldies arī prezidentūrai Austrijas parlamentāriešiem, manam draugam Hoakinam Almūnijam, kas uzstājās ar ļoti interesantu runu. Vēlējos pateikties arī visiem dalību valstu parlamentāriešiem, kas ir ieradušies. Dāmas un kungi! Tagad Eiropas nākotne tiek apšaubīta. Mums, diemžēl, tas ir jāsecina. Junker kungs pieminēja eksistenciālo krīzi, ko esam pārdzīvojuši. Un patiešām tā nebija nekāda sagadīšanās. Mēs bijām aizas malā, tad, kad piedzīvojam finanšu krīzi, eiro krīzi, Brexit, migrāciju. Tie visi ir ļoti nopietni pārbaudījumi - terorisms, konflikti kaimiņu valstīs. Tas, protams, Eiropas Savienības pamatus drupina. Jādomā, kā labāk cīnīties nākotnē pret šādu veidu krīzēm. Tāpat eh, tiek apgalvots, ka visiem pazīstamā Eiropa ir tāda lēnīga, eh, tā savus uzdevumus neveic pietiekami labi un ar tās palīdzību nevar pietiekami labi reaģēt uz visiem izaicinājumiem. Ir arī institucionāli šķēršļi, neapšaubāmi, kas nevar mums uh, atļaut pietiekami aši reaģēt ārlietu politikā, arī pieņemot lēmumus ekonomiskajā lauciņā. Mums ir eirozona, ir valstis, kas nav eirozonā. Tas, protams, visu šo situāciju sāsina un sarežģīja vēl uh, lielākā mērā. Un arī Eiropas Savienības iekšienē ir um, rīvēšanās vērojama. Uh, ja runājam par makroekonomisko politiku, ir alaž bijusi šī um, ķilda starp uh, ziemeļiem un dienvidiem, tad ir atkal dažādas nesaprašanās starp rietumiem un austrumiem. Mums ir jārunā par Eiropas nākotni. Mums ir arī jāpārformulē savas attiecības ar trešajām valstīm. Tad, kad, piemēram, um, apvienotā karaliste būs uh, izstājusies no Eiropas Savienības. Es uh, saprotu, ka mēs visus tos izaicinājumus un riskus, kas mums gāžas pāri, varam pievērēt tikai kopīgiem spēkiem. Visi premjeri un uh, prezidenti, kas ir uzstājušies Eiropas parlamentā, runājot par Eiropas nākotni, ir teikuši, ka mēs atsevišķi esam pārāk mazi un vāji, lai varētu atļauties strīdēties. Junker kungs arī to pietiekami labi ilustrēja savā runā. Uh, jo Lainens runāja par Ķīnu un citām ekonomiskajām un politiskajām zonām un sfērām pasaulē. Ir jābūt arī labākai sadarbībai nodokļu jomā, lai cīnītos pret nodokļu paradīzēm, nodokļu nemaksāšanu. Tā ir spēcīga Eiropa. Mums ir nepieciešama spēcīga Eiropa. Jārūpēs par labklājību, demokrātijas popularizēšanu. Ja runājam par digitālo dimensiju, kā mēs internetā šajā virtuālajā pasaulē varam aiz, turpināt aizstāvēt savas vērtības, pamatvērtības, tiesības, brīvības, Eiropai ir jābūt spēcīgai. Un tam ir eh, jāatspoguļojas arī interneta vidē. Eiropai ir jāpiekāpja tāda sociālā politika, kas ņem vērā uh, arī neaizsargātāko intereses. Miljoniem cilvēku gaida, ka mēs kaut ko darīsim sociālās politikas jomā. Ja mēs runājam par migrāciju, arī tā ir ļoti akūta problēma, kas ir jāatrisina. Jāsaka, ka migrācija būs problēma, kas nekur nepazudīs visa šī gadsimta laikā. Kā tas izskatīsies mūsu nākotne? Reģionu komitejas um, pārstāvu teica, ka nevaram kaut kādu jaunu supranacionālu savienību izdomāt. Mums ir jāmainās, jāaug uz augšu, mums ir jādomā par uh, lielāku elastīguma devu. Es negribu te nevienu provocēt, bet es gribu tomēr uh, motivēt, uh, mudināt šīs debates. Man šķiet, īrijas premjers kādreiz teica, ka ir uh, jāpadara vairāk ar mazākiem līdzekļiem. Labprāt gribētu dzirdēt, vai tas ir iespējams, vai mēs varam paveikt vairāk ar mazāku budžetu. Tas ir tikai viens no piemēriem. Ja runājam par daudzgadu finanšu schēmu, uh, apvienotā karaliste stājas ārā no Eiropas Savienības, tad arī budžets būs mazāks. Ko tad mēs darīsim? Vai mēs varam paveikt vairāk ar šo mazāko budžetu? Varam veidot spēcīgāku aizsardzību, kas arī mūs labāk pasargā pret kiberuzbrukumiem. uzbrukumiem ko mēs darīsim energosavienības, digitalizācijas programmu ietvaros, ko mēs darīsim ar uh, mākslīgo intelektu, vai to visu mēs varam panākt ar uh, mazāk līdzekļiem? Es domāju, ka nē. Vai mēs varam patiešām paveikt vairāk, ja mums ir mazāk eh, kompetenču kā Eiropas parlamentam? Un Piemēram, vai var teikt, ka visas nacionālās valstis atsevišķi ir Eiropas Savienības šī galvenā as? Nē, tādas nevar būt. Es pats esmu no Basku zemes, esmu spānietis, spānis, eiropietis. Nevajadzētu nevienam, protams, noliegt savu identitāti. Un Ja daudzi apgalvo, ka uh, tikai atgūstot nacionālo identitāti uh, var garantēt turpmāko demokrātijas virzību uz priekšu, mums ir jāatceras, ka par Eiropas parlamentu ir balsojuši cilvēki. Eiropā dzīvo 500 miljonu uh, pilsoņu. Tas viss ir jāņem vērā tad, kad mēs runājam par Eiropas nākotni. Tas ir arī labi ilustrēts šajā ziņojumā. Tas ir tāds kā vadmotīvs. Arī dalību valstu parlamentiem ir daudz jāstrādā, ir daudz aktīvāk jāpiedalās šīs Eiropas debatēs, ir jāievēro proporcionalitātes un subsidiaritātes principi. Tas viss ir tiesa. Bet, ja Eiropas parlaments uh, nevar kaut ko ietekmēt uh, daudzos uh, jautājumos, jo tur atbildīgs ir komisija un padome, tad mēs varbūt varam arī piedalīties kā tādi konsultanti, bet tas nozīmē arī demokrātisko deficītu. Almūnijas kungs teica, ka padome bieži vien monopolizē komisijas politiskās iniciatīvas. Priekšsēdētājs kundze tūlīt jau beigšu savu uzstāšanos, saka runātājs. Eiropas tiesības, Eiropas akī daudzās valstīs netiek ievērotas. Es te nerunāju tikai par migrantu kvotām un par šo sadalījumu, ko, pret ko daudzas valstis vērsās. Nē, esmu dzirdējis arī par citiem pārkāpumiem, un tas patiešām ir ļoti bīstami. Es esmu dzirdējis, ka ir šie kvalificētie darba ņēmēji, ir zilā kartīte, bet dalība valstis patiesībā šai brīvībai, pārvietošanās brīvībai ceļā liek šķēršļus. Augsti kvalificēti darbinieki, piemēram, inženieri un ārsti, nemaz tik brīvi nevar savu profesiju piekopt citā valstī jums arī ir jāpauž savu viedokli no dalību valstu parlamentiem. Mums ir jādomā par proeiropeisku kustību, bez ekstrēmisma, mums ir jāsadarbojas ar nacionālajiem parlamentiem, mēs vēlamies spēcīgāku Eiropu. Mēs vēlamies paveikt vairāk, mēs vēlamies uh, panākt vairāk, ņemot vērā tās normas un nosacījums, kas mums ir jāievēro. Jums ir jādara vairāk. Eiropas nākotnes vārdā paldies, uh, dargie kolēģi! Ja vairāk kolēģi pieteiksies, es vairs jums nevarēšu dot piecas minūtes, kā tas ir tagad. Tagad došu vārdu no Lordu uh, palātas uh, Lordam Rodžeram Lidlam. Rodžer, kur jūs atrodaties? Um, thank you for calling me. Liels paldies, ka uh, mani pieminējāt. Esmu mazliet uh, sakaunējies atrodoties šeit, ņemot vērā Brexit tuvošanos, un es dziļi nožēloju lēmumu, kuru pieņēma mums, mana valsts šajā referendumā. Tas, ko es jums vēlējos šodien pavēstīt, ir tas, ka stāstam vēl nav pienācis gals. Kopš 2016. gada ik viens tagad atzīst, ka Eiropas Savienības pamešana ir daudz sarežģītāka nekā to bija iedomājušies. Un otrkārt, viņi tagad atzīst, ka nav iespējams uh, eh, izcept kūku un to arī apēst un paturēt, ka ir ievērojami uh, ietekmes, ekonomikas zaudējumi pametot Eiropas Savienību. Un kas notiks turpmākajās nedēļās, to es nezinu. Pastāv vairāki viedokļi par to, kas notiks. Tā būtu tradēģija, ja cilvēki domātu, ka vienīgā iespēja ir starp to vienošanos, ko Meis kundze var panākt Briselē, vai arī nekāda vienošanās. Manuprāt, ir vesela virkne dažādu iespēju. Ir iespēja reālai politiskai krīzai Lielbritānijā, kuras rezultātā varētu parādīties iespējas apturēt Brexitu kopumā. Tas ir mans personīgais viedoklis, nevis mans komitejas viedoklis vai kaut kā tā, taču es uzskatu, ka mēs Lielbritānijā saskaramies ar vienu no visvairāk um, kritiskākajiem mirkļiem mūsu valsts vēsturē, un iespējams ir pilnīgi viss. Ja Brexit turpināsies, norisēs, ko tad es domāju par tiem jautājumiem, par kuriem diskutējam šajā pēcpusdienā? Pirmkārt, manuprāt, ikvienam Britām ir jāatzīst, ka Eiropas Savienības veiksme ir nozīmīga arī Lielbritānijas veiksmai ārpus Eiropas Savienības, jo mums ir tik daudz kopīgā, mēs saskaramies ar daudziem tādiem pašiem izaicinājumiem, mūsu vērtības un intereses lielākoties ir viens un tās pašas. Un tā ir arī Brexit traģēdija. Mēs vēlamies, lai Eiropa ir veiksmīga, un no manas puses. Uh, tas atbilst arī um, manā parlamentā un leiboristu partijā, ka ja notiks Brexit, mēs gribam saglabāt pēc iespējas ciešākas saites ar Eiropas Savienību pilnīgi visās mūsu attiecību jomās. Tas nozīmē to, tik, ka tiks saglabāts pēc iespējas dziļākās attiecības ar Eiropu, nodrošinot dialogu, uh, tāda veida fórumos kā šodien. Un mūsu komiteja vēlas palikt Eiropas debašu līdzdalībniece neatkarīgi no tā, kas notiks martā. Viens no Brexit referenduma paradoksiem ir tāds, ka tagad pirmo reizi Lielbritānijas vēsturē pastāv pro-eiropiskas sabiedrības uh, grupas, kas ir kaislīgi pro-eiropieši. Galvenokārt tie ir jauni cilvēki. Jauni cilvēki to saprot kā identitātes jautājumu. Viņi vēlas būt eiropieši, un viņi uzskata, ka vecākās paaudzes referendumā balsoja tādā veidā, uh, kas samazina, vājina šo jauno cilvēku iespējas nākotnē. Manuprāt, mums ir jāturpina debates par to, ko Lielbritānija un Eiropas Savienība var darīt kopā, saskroties ar mūsu laikmeta izaicinājumiem, ne tikai drošības izaicinājumiem, ar neskaidro situāciju saistībā ar ASV, Putinu, terorismu un visu pārējo. Uh, Tāpat arī ekonomiskie izaicinājumi, klimata pārmaiņas, kas skar mūs pilnīgi visus, demogrāfiskie jautājumi, migrācija, kapitālisma reformēšana, lai tas kļūtu daudz ilgspējīgāks un taisnīgāks ikvienam. Šie visi ir kopīgi jautājumi, ar kuriem kā Eiropieši saskaramies, un es ceru, ka ka mēs turpināsim pie tiem strādāt kopā arī pēc marta, un es uzskatu, ka mums vēl ir iespēja palikt Eiropas Savienības locekļiem. Paldies, paldies, ka ievērojat piecu minūšu runāšanas laiku. Mēs ceram, ka šī tiešām nav pēdējā reize, kad jūs šeit redzēsim. Mums ir jāciena jūsu valsts lēmums, tautas valsts lēmums, bet, nu, tiešām dziļi nožēlojam šo lēmumu. Un šī ir tā komiteja, kas Mm, diemžēl, jā, ir šīs paradoks, ka mēs eh, mēram panākumus ar Brexitu. Un šeit ir daudz neizprotama lietu. Tagad vēlos aicināt Maladičs kundze, ekonu komitejas pārstāvi, kas cieši sadarbojās ar Ramonu Origio Antondo. Liels paldies priekšsēdētāji, vēlos sveikt visus kolēģis no nacionālajiem parlamentiem. Uh, Manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka mēs visi kopā debatējam, lai vairāk iesaistītu jūs, jo jūs esat tie, kas var nodrošināt politiku praktisko īstenošanu. Tādēļ liels paldies, ka viesojieties šeit. Priekšsēdē pārtrauc uh, runātāju un lūdzu uh, viņu runāt tuvāk mikrofonam. Ekon komitejā mēs vairāk pievēršamies ekonomikas jautājumiem un politikām. Un šo iemeslu dēļ izmantojam šo iespēju, lai uzsvērtu to, cik būtiski ir atbalstīt procesu noslēgšanu, kas tikuši uzsākt pirms daudziem gadiem. Tostarp Banku Savienības procesa noslēgšana ir jānodrošina atvērtas līdzvērtīgas attiecības attiecībā ar visām valstīm, kas pie, iesaistās um, Banku Savienībā, arī kapitāla savienības noslēgšanu, jo saskaņot kapitāla tirgi nodrošina privāto risku sadali un e, prevenciju nākotnes izaicinājumu jomā. Tāpat arī monetārās savienības padziļināšana un noslēgšana, lai nodrošinātu vienotās valūtas stabilitāti, lai ekonomiskās, fiskālās un darba tirgus politikas būtu saskaņotas starp dalību valstīm, kā lai, lai spērtu turpmākos soļus, izstrādētu Eiropas stabilitātes mehānismu un kopīgo backstop mehānismu saistībā ar vienoto. Uh, atvesaļošanās fondu. Runājot par banku savienību, mēs zinām, ka dalībvalsts vēl joprojām ved sarunas un nevar vienoties par efektīvas un uh, proporcionāls Eiropas depozītu schēmas izveidošana, kas ir viens no galvenajiem pīlāriem Eiropas Savienības Banku Savienībā. Šeit es jo īpašu lomu piešķiru nacionālajiem parlamentiem, jo jūs varat diskutēt par šiem jautājumiem, varat censties uh, sagatavot uh, striktas nostājas par šiem aspektiem, lai pabeigtu Banku Savienības izveidošanu šajā kontekstā. Labāka piekļuva kapitāla tirgiem, jo īpaši noderētu jaunu, zveidoju, jaunu uzņēmumiem un MVU. Tas ir ļoti būtisks. Tāpat arī tradicionālajie MVU ir ļoti atkarīgi no banku aizdevumiem, tādēļ ir būtiski īstenot jaunos pasākums un garantijas schēmas, kas palielinās banku sektora iespējas aizdot arvien vairāk līdzekļu riskantiem projektiem un riskantiem MVU. Mēs cenšamies atrast iespējas, kā varam uzlabot specifisko valstu rekomendāciju īstenošanu. Par to esam daudzreiz diskutējuši Eiropas parlamentā, arī kopā ar jums, Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Uh, par to, kā mēs varam uzlabot Eiropas pusgada procesu. Un mūsuprāt, lielāka nacionāla parlamenta iesaistīšana, diskutēt par nacionālo reformu re, programmām, valstu ziņojumiem un šiem specifiskajiem ziņojumiem uzņemoties vadību, nodrošināt labāk šo ziņojumu īstenošanu, tādējādi uzlabojot Eiropas semestra procesa īstenošanu. Kā jums zināms, investīciju, fiskālo politiku īstenošana, struktūra reforma īstenošana ir būtiska, lai nodrošinātu struktūrālo attīstību. Tādēļ mēs atbalstam nākotnes Invest Europe programma. Mūsuprāt, tā ir vairākā apsveicama, jo tā turpinās FC, nodrošinās jaunas investīcijas 38 miljārdu apmēr, eiro apmērā. Šim līdzekļiem jābūt daudz mērtai, mērķtiecīgākiem, vairāk jānodrošina finansējums jaunu uz, uzņēmumiem un tiem, kas vēlas paplašināties. Pieminēja arī attiecīgo atbalsta programmu kā vienu no galvenajiem pīlāriem. Uh, Tas bija pilotu projekts pašreizējā finanšu perspektīvā, un dalībvalstu iesniegtie prasījumi ir ievērojami pārsnieguši plānoto budžetu šajā kontekstā un papildu šīm investīcijām. Un uh, atbildīgai fiskālajai politikai ir nepieciešams reform, struktūrālās reformas. Tādēļ ir ārkārtīgi būtiski atbalstīt jaunas reforma atbalsta programmas, jaunās D EFS ietveros, tas ir jāsasaist ar Eiropas semestru un arī uh, valstu īpašo rekomendāciju ieviešanu dalībvalstīs. Un noslēgumā arī ļoti būtiski, manuprāt, ir vienotu PVN sistēmu izveidošana Eiropas Savienībā, kā jums zināms, mēs jau uh, strādājam pie šī jautājuma vairāk kā desmit gadu garumā, un beidzot ir pienācis laiks palielināt atbilstību uzņēmumiem, lai izvairītos no pārobežu PVN krāpniecības, vienkāršotu attiecīgās procedūras, kas spēcinātu vienoto tirgu un radītu labākus uzņēmējdarbības nosacījumus pārobežu tirniecībā. Šajā ziņojumā mēs uzsveram šos aspektus, ka mums tiešām šeit ir jāpātrina procesi, izveidot galīgo PVN sistēmu, kā arī nodokļu sistēmas pielāgošanu tehniskai attīstībai un digitalizāciju, tostarp uh, pārmaiņām dažādo biznesa modeļu un ekonomiku ietveros. Lielas paldies, paldies, un tagad aicinu izteikties pārstāvi no Igaunijas. Lūdzu. Paldies, darbie kolēģi! Katru rītu, kad mēs atveram savas acis, mēs redzam kārtējo Eiropas pilsoni, kas ir neapmierināts. Tas nav saistīts ar Eiropas institūciju struktūru, bet gan vairāk ar Eiropas politikas liekolību. Eiropas sola drošību, labklājību un tā tālāk, taču patiesībā piedāvā tikai taupību valsts pakalpojumu samazināšanu un neskaidrību nākotnē. Piemēram, migrācijas joma. Publiskās diskusijas un politiku priekšlikumi runā par morāliem, drošības jautājumiem, taču ignorē to, ka migrācija ir ekonomisks fenomens. Milzīgas migrācijas plūsmas ir izraisītas balstoties uz Eiropas prasību pēc lēta darba spēka. Turklāt šīs pašreizējās politikas šo situāciju pasliktina, neņem vērā ekonomiskos apstākļus. Bēgļi, kas mūk no bīstamām vietām, to bieži vien dara arī ekonomisko faktoru dēļ. Eiropa šobrīd darbojas migrācijas jomā, pieņem sliktus ekonomiskos lēmumus. Mēs esam uzstādījuši zīmi, ka ienākt aizliegts, taču no otras puses veicinām šo cilvēku pārvietošanās. Un tā ir liekulība, un lai pret to cīnītos, mums ir jāatrod jauni kopīgie pamatprincipi, lai varētu kontrolēt ekonomiku, kas kļūst ar vien globālāka. Mums ir jāspēj regulēt darba tirgi tādā veidā, lai tie kalpotu cilvēkiem imigrāciju varēs pārtraukt darba tirgos. Vēl joprojām ir jāaizsargā, jāspēcina robežas, taču darba tirgi ir arī jāaizsargā. Tad, kad suverēnām valstīm uzspiež obligātas kvotas, tad mēs nerunājam par risinājumiem. Drīzāk tā ir problēma sastāvdaļa. Šīs kvotas patiesībā ir solījuma milzīgiem uzņēmumiem, ka mēs jums piedāvāsim daudz vairāk lēta darba spēka. Un ja mēs vēlamies katru rītu redzēt apmierinātus Eiropas pilsoņus, atverot savas acis, kas domā, ka Eiropa ir labāka vieta, tad mums ir nepieciešama revolūcija Eiropas ekonomiskajās struktūrās. Pirmkārt, mums ir jāpārtrauc kontrolēt inflāciju un ir jāpievērš lielāka uzmanība nodarbinātībai. Ja ikvienam pilsonim Eiropas Savienībā, kas vēl strādāt, būs darbs, ja šajā darbā tiek ievērotas visas tiesības, tad mēs varam diskutēt par migrāciju kā par problēmu, kas ir saistīta ar brīvu izvēli, nevis ar krīzes situāciju. Simtprocentīga nodarbinātība ir priekšnosacījums diskusijām par ekonomisko izaugsmi un par līdztiesīgu izaugsmi. Eiropa ir nākotne, ja tā kalpos pilsoņiem, tādiem pilsoņiem, kas var pieņemt savus lēmumus. Un iespējams, ka Eiropas Savienībai jāpārtrauc kalpot milzīgajām korporāciju interesēm, kas nopietni neustver pilsoņu un darbinieku vajadzības. Paldies! Paldies arī par to, ka ievērojat runāšanas laiku. Tagad nākamais runātājs no Ungārijas puses - Lūdzu Zoltāns. Imeša kungs. Tādjulies Eiropa Juļiek Bizočāga tagja. Paldies. Es esmu Ungārijas parlamenta Eiropas komitejas deputāts. Paldies par iespēju piedalīties diskusijās par Eiropas nākotni. Ir dažādi plāni un uh, domas. Tos esam analizējuši pēdējo nedēļu laikā. Domājam par ļoti spēcīgu Eiropu, kas, ko veidot spēcīgas valstis. Uh, Tas ir sākuma punkts, un tas nozīmē arī robežas un kompetenču noteikšanu. Pēdējo gadu laikā bieži gan esam runājuši ar Višegradas valstīm par to, esam sasnieguši vienošanos, ko varam labāk atrisināt uz vietām, tas jādara tā drošības gadījumos un digitālās a, revolūcijas jautājumos ir vajadzīga plašāka Eiropas iesaiste. Spēcīgu Eiropu nevarēs izveidot bez nacionālo parlamentu iesaistes. Īpaši esam a, iepriecināti, ja nākotnē a, subsidaritāte plašāk tiktu ievērota. Nākamais jautājums Eiropas Savienības institūcijas vai mēs varam būt vadoši un vai vēlamies saglabāt Eiropadomas vadošo lomu. Komisijas gadījumā komisijai jāsargā līguma izpilde. Runājot par nākotnes izaicinājumiem, ir nozīmīgi runāt arī par iepriekš sasniegto, tas jāsaglabo un jā. Uh, atjauno teorētiskās diskusijās, piemēram, daudz gadu finanšu diskusiju ietvaros, tas arī var notikt. Un vēl par Sargentīni ziņojumu. Manā izpratnē tas tā bija liela vilšanās, jo agrākas, agrāk strīdi tika uzskaitīti un notiek ģimenes, sociālās un izglītības politikas jautājumos un uh, tā ir uh, valstu uh, kompetence. Citādi vajadzētu par daudz vairāk dalību valstīm runāt un balsošanas procedūrā. Uh, daudz atturējās, un Nacionālā parlamenta balsojumā tas tā nevar uh, noteikt. Ungārijas parlaments uh, noraida Sargentīnī ziņojumu uzbrukumus un dara to ļoti izlēmīgi. Uh, runājot par ES nākotni, e, Ungārija var lielus resursus e, izrādīt, aizsargājot ārējās robežas. Tās ir Ungārijas un ES ārējās robežas. Mēs esam konsekventi, nelegālos ieceļotājus neielaižam, noraidam obligātās kvotas, sniedzam humāno palīdzību, piemēram, Ziemeļāfrikā un tuvējos austrumos. Patiesi uh, tiem, kas bēg, ir eh, šādas bēgšanas iespējas un aizsardzība nodrošināta. Taču ekonomiskos eh, migrantus, eh, ekonomiskiem migrantiem tas nepienāks. Paldies! Paldies! Tagad uh, Turcijas uh, pārstāvs, kas pārstāv ES e uh, um, harmonizācijas komiteju. Paldies, Brīkstotēs kundze, esam ļoti iepriecināti piedalīties šajā uh, diskusijā par ES nākotni, un mēs uh, ticam, ka visas uh, kandidātu valstis būtu jāieaicina šajās diskusijās par ES nākotni. Tas jādara regulāri. Tā tas bija arī uh, izstrādājot Lisabonas līgumu. Mēs esam kandidātu valsts Mēs esam kāda valsts, ar kuru vēl netiek vestas sarunas. Mēs uh, saskaramies ar daudziem um, uh, e, izaicinājumiem. Šie izaicinājumi ir tie paši kā ES, uh, tie atspoguļo pat labam esošos uh, problēmas pasaulē, un tās nav specifiskas ES. Taču ir arī mums atsevišķi izaicinājumi, tādi, kas ir kaimiņu valsts no Sīrijas nākoši. ES bieži vien ir atkarīga un tās drošība un labklājība ir saistīta ar to, ka e, stiprai ES ir vajadzīga stipra Turcija un stiprai Turcijai spēcīga ES. Šādā kontekstā mums ir izšķirīga loma palīdzot pārvarēt vēl smagāku bēgļu krīzi un tās sekas. Pa, a, sekoties a, spēcīgai un izšķirīgai a, darbībai pēc 18. marta lēmuma bēgļu uh, strauma ir samazinājusies par 98%. 18. mārta paziņojumā Turcija norādīja uz uh, vēsturisko lomu, uz uh, pienesums drošības jomā, uh, veicinoties drošību un labklājību. Un neskatoties uz negatīvās norises uh, un iebildes pret ES. Uh, nostāja attiecībā uz Turciju. Mēs vienalga domājam, ka Turcijas nākotne ir Eiropas Savienībā. Esam gatavi sniegt uh, būtisku pienesumu situācijas uzlabošanā. Mēs vēlamies pasvītrot paplašināšanās nozīmi. E, es nodarbojos ar savām problēmām, taču nevajadzētu aizmirst to, ka paplašināšana ir visnozīmīgākais drošības elements, un tas, kas pat labāk būtiski mainās, ir kaimiņa attiecības. Jāsaglabā nediskriminācijas princips valstu vidū, kuras ir uh, iekļautas paplašanāšanās lokā. Un domājam, ka pat labam problēmas, ar kurām es saskaras, varēs pārvarēt, ja dalība valsts būs ļoti spēcīgas. Žanklod Junkur runā par ES nākotni 2017. gadā, redzējām arī, ka uh, Uh, nākotne veidos vairāk nekā 27 valstis, uh, pot, kandidātu valsts un potenciālās kandidātu valsts iekļaujot Turciju, nesīs Eiropai iespēju būt par reālu, spēcīgu globālu aktieri, pretoties uh, izaicinājumiem un uh, darīt to skaidrā un saprotamā veidā. Nākamais būs e, īrijas pārstāvis. Lūdzu, jums vārds. Madam Hoover, um, Madam Chair, and. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man vārdu, un paldies, ka jūs arī sniedzāt savu ieguldījumu, lai sarīkot šādu pasākumu. Ja mēs runājam par Eiropas nākotni, varbūt ir jāatminas, ko teica Šūman kungs, ka Eiropu nevarēs izveidot vienas, viena mēneša laikā un ļoti uh, vienkārši. Nē, tā balstīsies uz solidaritāti pirmām kārtām prasīs ilgu darbu. To mums noteikti ir jāatminas šodien, kopš uh, tiem laikiem, kad uh, Eiropas Savienība tika dibināta balstoties tīri uz ekonomiskiem pamatiem, kas bija pirms 60 gadiem, tā ir nogājusi garu ceļu. Tagad mēs runājam par vērtībām. Es ceru, eh, būtu cerējis, ka varētu runāt par 28 valstīm, bet diemžēl apvienotā karaliste ir izlēmusi stāties ārā no ES. Un kas tad eh, es tāds esmu, lai varētu kritizēt kādas valsts demokrātisko izvēli? Mums jau ir pašiem bijusi pietiekam liela pieredze ar referendumiem un eh, daudzi no līderiem patiesībā vēlas, lai viņiem tiktu iedod otrā iespēja un eh, grib runāt tagad vaļsirdīgu valodu ar vēlētājiem. Dažreiz jūs dzīvē vēlties ko pagriezt uz atpakaļ un izdarīt eh, citu izvēli. Eiropas Savienība dodas uz priekšu, arī tā paplašinās Rietumu Balkānu virzienā. Uh, Un Eiropas Savienība, protams, var uh, popularizēt mieru, var daudzināt tā nozīmīgumu, bet uh, patiesās uh, šo plānu īstenotājs ir dalību valstis. Es kā īru. Um, Deputāts esmu patiešām gandarīts, ka nāku no valsts, kad, kurā 92% cilvēku apgalvo, ka Eiropas projekts tiem ir ļoti dārgs. Uh, Jā, vārds solidaritāte šodien izskanēja ļoti bieži. Patiesībā no Eiropas banku nozares mēs uh, daudz solidaritātes nepiedzīvojām. Tad mēs palikām ar 64 miljārdiem eiro parādu vieni paši. Tas būs jāatmaksā vairākām paudzēm. Es esmu neatkarīgs senators, tādēļ neuzstājos valdības vai opozīcijas vārdā, bet mēs tomēr varējām savu kuģi uh, izvirzīt no šiem sabangotajiem ūdeņiem, varējām uzņemt pareizo kursu. Jaunieši, tas ir pats svarīgākais. Brexit referendums demonstrē, ka jaunieši nevēlējās, lai apvienotā karaliste izstātos no ES. Tad, kad es studēju mārketingu, man teica, Ja kaut kas noies greizi, tad vienmēr klients pasūdzēsies desmit cilvēkiem, bet ja viņš būs bijis apmierināts, viņš savukārt to pateiks augstākais trim. Es domāju, šo paralēli mēs varam attiecināt arī uz Eiropu. Jaunieši patiešām uh, gūst labumu no Erasmus programmas, bet viņi tā ilgi neaizdomājas, uh, no kurienes tad nāk šie ieguvumi. Lauksaimnieki priecājas arī uh, par iespējām, bet viņi arī ilgi neaizdomājas, kas tad viņiem šīs iespējas ir piedāvājis. Mums tas ir jādaudzina, mums ir jādaudzina Eiropas sasniegumi un varbūt ir jāiegrožo birokrātija. Varbūt varbūt ir jāsāk strādāt ar vietējām, patiešām vietējām struktūrām, valdībām, nevis nacionālajiem parlamentiem. Varbūt, ka ir Eiropas Savienība jādaudzina kā tāds projekts, kas ir nācis par labu visiem. Tajā brīdī, kad cilvēki apjēgs, cik daudz viņi zaudēs projektam sabrūkot, varbūt viņi aizdomāsies. Mēs nerunājam tikai par ekonomiskiem ieguvumiem, mēs runājam par mieru, stabilitāti, iespējām. Uh, Ja runājam par solidaritāti, tad arī tādi būsim. Brexit ir uh, patiešām viens no lielākajiem apdraudējumiem manai valstī, bet visai Eiropas Savienībai apdraudējums ir migrācija. Mums ir jābūt tādai patiešām ļoti stingrai pieejai šo jautājumu risinot, un visiem ir jāuzņems sava atbildības daļa. Ja runājam par nacionālajiem parlamentiem, es esmu gandarīts konstatēt, ka šāds pasākums ir organizēts, bet vajadzētu vairāk varbūt arī sazināties ar vietējām struktūrām. Kolēģiem no apvienotās karalists, ja runājam par Brexit, es zinu, viņi cer uz to labāko, bet es esmu golfa klubā, un ja jūs nemaksājat uh, savas eh, nodevas, ja jūs nemaksājat biedra naudu, tad vienā brīdī no kluba jūs izslēdz. Es negribu, lai apvienotā karaliste izstājas no Eiropas Savienības, bet kaut kas ir jāatrod, ir jāatrod kaut kāds risinājums. Cilvēki arī sāk uztraukties. Ir patiešām interesanti, ka tik daudzi Brexita aizstāvi pēkšņi savus uzņēmumus ir pārcēluši uz īriju. Nu, tas arī nav nejauši. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Bija patiešām liels uh, prieks jūsos ieklausīties. Bija jauki, ka jūs arī eh, šeit nedaudz citādāk eh, izteicāties nekā eh, ir ierasts dzirdot visu šo breto, Brexit retoriku. Lūdzu, nākamais runātais no Eiropas parlamenta. Priekšsēdētājs kundze. Gerēro kungs saka. Nu, es nemaz negribu piedāvāt uh, problēmu risinājumus, ar kuriem Eiropas Savienība saskars. nākotnē tiem jāpievēršas. Taču gribu runāt par to, ko konstitucionālā komiteja šajā sasaukumā ir spējis paveikt ar dažādiem ziņojumiem. Ferhoštāt kungs, Broka kungs, Mercedes Bre Breso kundze un jūs, priekšsēdājs kundze, kā arī Ramons Hauragī, visi ir izstrādājuši priekšlikumus, lai uh, spēcinātu politisko vienotību un spēcīgāku integrāciju Eiropas Savienībā. Taču vēlos izteikt pāris piezīmes pār dažām problēmām. attiecībā uz mūsu institūciju struktūru un uh, darbību. Tātad runa ir netik daudz par struktūru, kā par um, darba uh, stilu, darba veidu. Strādāju šeit parlamentā jau desmit gadus. Pirms tam man bija iespēja ilgus gadus strādāt nacionālā līmenī un pieredze Eiropas parlamentā saskanēja ar uh, krīzes uh, gadu desmit Romans Hauragi teica, ka tas uh, vairāk uh, saskaldīja Eiropu nekā pirms gadu desmita. Tika runāts par to, ka Eiropu katra krīze eh, padarīs spēcīgāku, taču šis ir eh, tāds brīdis, kurā krīze nav tik tālu pavirzījusies uz priekšu. Ir pieņemta lēmuma par pārvaldību, taču pilsoņiem tomēr ir tāds iespējas, ka Eiropas līmenī nav sasniegti panākumi, bet gan drīzāk uh, samazināts starpības apjoms. Daļa no mūsu problēmām ir saistīta ar uh, to, ka pietrūkst saskaņotības starp nacionālo un Eiropas politiku, un tas ir nozīmīgi. It īpaši, ja mēs tagad šeit runājam par kopēju sēdi, kurā piedalās Nacionālo parlamentu un uh, Eiropas parlamenta deputātu sēdi. Lisabonas līgums aicina uz pastāvīgu dialogu starp Nacionālo parlamentu pārstāvjiem un Eiropas parlamentu. Tas nav tā īpaši labi darbojies. Mēs strādājam šādā formātā un redzam arī tādu zinām neusticēšanos starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Tas ir jautājums, kuru jārisina dialogu veidā. ir aizvien eh, spēcīgāka asimetrija starp politiku un uh, politiskiem pasākumiem. Tiem ir vairāk dimen politiska dimensija, tie pastiprinās, un savukārt politiskās partijas un parlamentārā kontrola šīs eh, diskusijas un komunikācijas līdzekļi aizvien vēl ir nacionāli. Pēc pāris mēnešiem burtiski būs vēlēšanas Eiropas parlamentā un, diemžēl, būs 27 dažādas nacionālas vēlēšanās, nevis vienas kopējas Eiropas vēlēšanas. Tā būs konkurence starp dažādiem priekšlikumiem un dažādām politiskām ideoloģijām. Atsevišķie runātāji um, runāja par to, ka Eiropas Savienība nevērtē augstu pilsoņus. Tas ir tāds tipisks vēstījums, kas uh, runā par to, kur tad ir uh, kompetence uh, un kāda tad ir nacionālā valdība iesaiste. Eiropas Savienība no vienas puses to ļoti vēlas, bet nemaz nevarētu pasargāt no ekonomikas krīzes vai citām krīzēm. Uh, ja mēs runājam šeit par tādu globālāku situāciju, nevis par drošības politikas jautājumiem. Runājam par, eh, piemēram, ASV. Eh, tur trešdaļa līdzekļu ir eh, publiskiem mērķiem. Taču Eiropas Savienībā apmēram tikai 1% un ar šo 1% ir absolūti neiespējams aizstāvēt, piemēram, visus pilsoņus no bezdarba, no nabadzības, no izslēgšanas, jauniešu bezdarba vai daudzām citām problēmām. Mums nevajadzētu um, mānīt pilsoņus. Tā nav Eiropas līmeņa atbildība ja mēs runājam par to, kā aizsargāt pilsoņus, vai mēs to būtu varējuši, ja mums būtu plašāks budžets ar pašu līdzekļiem, tad mēs varētu palīdzēt dalību valstīm un tām, kas nevar palīdzēt savām dalību valstīm, vai arī tām dalību valstīm, kurās situācija ir sarežģītāka. Es domāju, ka mums noteikti ir uh, jāspēcina saikne starp parlamentiem, lai palīdzētu un paskaidrot, kur tad ir šī saskars vieta. Jau teicām, ka Lisabonas līgums starp parlamentu dialogā nav bijis veiksmīgs, taču mūsu pieredze rāda, ka mēs šeit Eiropas parlamentā diskutējam par valstu, ar valstu valdību vadītājiem par Eiropas nākotni. Uh, taču neviens no Nacionālo parlamentu priekšstādātājiem nav ieradies, lai diskutētu. Pat laban piedalāmies tieši šajā tikšanās reizē, jo ir konkrēti deputāta ziņojums, un kas arī ir aicinājis šādas diskusijas starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu īstenot. Visādi citādi mums vispār nebūtu tāda pastāvīga dialoga. Un tādēļ domāju, un tas ir mans noslēdzošais teikums. Mums vajadzētu patiesi parlamentu eiro telpai. Tas vēl vairāk. Nē, tāds nav vajadzīgs ar skrīvu, tas vēl vairāk tikai maldinātu uh, Mums jau ir sarežģīti, eh, ka ir eh, Eiropadoma, viens priekšsādātājs, Eiropas komisija, Eiro grupas eh, priekšsādātājs, Eiropas parlaments, Eiropas centrālā banka. Tas viss jau ir apkopots sarežģītā struktūrā, un ja būs vēl Eirotelpas parlaments, tad vēl būs sarežģītāka situācija. Nedomāju, ka. Uh, Šādu parlamentu jāveido, taču esmu pārliecināts, ka dialogu starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu aizvien vēl ir tikai sākuma attīstības stadijā. Un ja starp mums nebūs uh, diskusija, tad situācija, situācija arī nebūs ļoti skaidra. Paldies, Enrika! Mums uh, AFCO uh, vairāk kārta ietvaros ir. Uh, izteikti priekšlikumi arī parlamenta hierarhijai. Tieši tā kā jūs teicāt, ielūgt diskusijās Nacionālo parlamentu priekšsēdētājus, bet nu kaut kādā veidā tas nav vainagojies panākumiem, bet taču mēģināsim vēl. Un tagad Dānijas Folketinget pārstāvs Rasmus Nordkvis. Paldies! pēdējo pāris gadu laikā Dānijā diskutējam ar pilsoņiem dažā, par dažādiem ES jautājumiem. Šogad uh, plaši diskutējām arī tādēļ, ka bija pilsoņu konsultāciju process. Mēs sadarbojamies ar Dānijas valdību, diskutējam uh, dialogu sēdēs. Un ir īpaši divi secinājumi. Pirmkārt, runājam par, kas ir nozīmīgākais eh, ES kopā atrisināt. Tā nebija migrācija, ne pārāk liela līdzekļa budžetam, nē, tas bija, tie bija klimata jautājumi. Un uh, tas ir eh, tas, ko vajadzētu mācīties. Neviens ne, nav pietiekam labi pieņēmis, ne Eiropas parlaments, ne Nacionālajā parlamenta, ne padoma, ne uh, komisija. Dāņu pilsonis aizvien, aizvien, aizvien saka, uh, Esiet veiksmīgi šajā darba kārtības punktā. Un daži jautā, bet kā tas darbojas? Kas ir ES? Tas ir aizvien vēl jautājums, ko mēs darām, kā mēs strādājam, kas, kādas lēmumus pieņem. Pārāk bieži Dānijā mēs aizvien atgriežamies ES pieņem lēmumus tā vietā, lai uh, teiktu, jā, bet mēs taču arī esam uh, lēma pieņemšanas procesa daļa. Taču es domāju, lai Nu, nopietni par to runāt, un Aukens kundze agrāk jau par to atzīmēja, tas ir jautājums par caurskatāmību. Es kā nacionālais parlamentārietis, man vajadzētu skaidri strādāt, un mums vajadzētu caurskatāmību padomu starpā. Un tāds nav. Ir vairākas darba grupas, es pat nezinu, cik. Uh, Pirms uh, vairākiem gadiem bija vairāk nekā simts. Tie nav politiķi, kas uh, strādā šajās darba grupās. Tās ir uh, darba grupas aizslēgtām durvīm, kas pieņem lēmums, uh, kas attiec uz mums visiem. Mums ir uh, jāprasa uh, atskaite no mūsu valdības par to, ka valdībām kādu lēmumu pieņem, un arī mūsu vēlētājiem jāizskaidro, kāda ir situācija. Kas notiek? kā tika pieņemts šis vai cits lēmums. Ne tikai par lielajiem jautājumiem, bet arī ļoti konkrēti. Nu, tas ir īstermiņa risinājums. Viss šis uh, caurskatāmības jautājums. Prezidentūra dodas uh, mājās un maina visu. Bet ilgtermiņā jārunā par to, kas ir ES, kā tā darbojas, ja mēs runājam par Eiropas nākotni, jārunā par to, kā mēs vēlamies attīstīties un kā varēsim šo dalības uh, demokrātiju attīstīsim, lai ne tikai Brisele, bet no visas Eiropas pilsoņi lemtu un veidotu nākotni. Un es domāju, ka izšķirīgs elements ir nacionālo parlamentu uh, iesaista visā procesā un arī vai mēs varētu ie, uh, domāties, ka ja ir šie pilsoņu dialogi un mēs diskutējam, nu, piemēram, daudzgadu finanšu schēmu, kā mēs varētu pilsoņus vairāk iesaistīt. Daudzās valstīs un daudzās uh, pašvaldībās tas notiek vietējā līmenī un kā mēs varētu mainīt šo uh, pieeju. Tas ir jautājums, kas jāuzdod mums pašiem, vai vēlamies saglabāt un iesaistīt pilsoņus mūsu darbā. Paldies! Tagad uh, Itālijas kamerada deputāti pārstāvis uh, Andrejā Kipa no Lega. Lūdzu. Dārgie kolēģi, dārgie Eiropas parlamenta un Nacionālā parlamenta deputāti, esmu ļoti gandrīts, ka varu šeit šajās nozīmīgajās diskusijās par Eiropas nākotni aktīvi piedalīties. Domāju, ka tā var atrisināt problēmas visiem tiem jautājumiem, ko redzam, proti iesaistot Eiropas pilsoni. Pārāk bieži pēdējo gadu laikā Eiropa ir uh, uztverta kā kaut kas tāds, kas regulē no augšas, neiesaistot pil pilsoņus. Pat labam Itālijā tiek um, plašas diskusijas par uh, jaunās valdības budžetu tieši e, īstenotas. Bez izaugsmas nebūs nākotnes, arī nākotnes Eiropai ir nepieciešams, lai mēs varētu attīstīt stabilitātes ekonomikas paktu ne tikai e, taupību, jādomā par otru fāzi. Eiropā nepieciešama izaugsme, lai tā varētu spēlēt nozīmīgu lomu pasaulē ko aizvien vairāk nosaka konkurētspēja. Un um, kritiski vārdi par uh, taupības politiku. Tā neatbilst uh, nākotnes uh, plāniem. Itālijā no komisijas arvien tika uh, uzklausīti ieteikumi, tas uh, nepieļāva izaugsmi pasliktināja situāciju. Rezolūcijas priekšlikums, par kur diskutējam, mm, norāda uz integrāciju. Tas ir ļoti nozīmīgs jēdziens, taču integrācija nekad nav tikai identitātes un teritorijas izlīdzināšana. Daudzveidība ir Eiropas bagātība, skaidri. Grib runāt arī par migrāciju. Uh, Migrācija ļoti nozīmīga. Kā jautājumā, kādu Eiropu atstāsim mūsu bērniem? Valstis vairāk jāatbilst tādas valsts kā Itālija, tās valstis, kas konkrēti īsteno Eiropas, Eiropadomas secinājumus. Valsts jāecina solidaritātes pienākums pildīt, jārisina problēmas kopā skaidri jānorāda uz to, ka ir legālās migrācijas plūsmas un sagaidām to, ka Eiropas pilsoņu nauda tiks investēta, lai daudzie cilvēki, kas ir ieradušies Itālijā, kas ir nelegāli ieceļotāji, kas e, ir ieradušies Itālijā jāatbilst, un tāpat jāstrādā pie Āfrikas plāna pēdējā sasaukumā deputāti eh, Itālijā izteica eh, šaubas par e Eiropas ekonomikas ministra posteni, nav skaidrības par uzdevumiem un kompetenci. Šīs šaubas ir pamatotas. Daži lēmumi tika pieņemti arī par kvalificēto vairākumu. Uzmanīgi jāpārbauda, kas tie ir pa lēmumiem, kā tie tiek sagatavoti un kurās jomās tie tiek pieņemti, ir jāievēro tautu un valstu lēmumi. Dialogs jāstiprina starp nacionālajiem un Eiropas parlamentu. Mēs esam ļoti aktīvi strādājuši esam nosūtījuši dokumentus par nozīmīgiem Eiropas jautājumiem, un mūsu vēlme ir aizvien plašāk ievērot uh, Eiropas parlamenta darbu, saskaņot mūsu lēmumus uh, un ārkārtīgi precīzi jāstrādā un runājot par uh, darba grupas lomu. Nedrīkst būs pārmērīga uh, regulējuma. Dalībvalstīm jāatstāja to kompetenci, lai garantētu pilsoņu plašāku iesaisti. Paldies! Tagad Gabriela Kretu kundze. Very much, Chair. Dear Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Draugi ir jau eh, paklīdušas tādas baumas, ka Eiropas Savienība uh, jau ir galā un ka tā jau vairs nav ko šeit iesākt. Es gribētu oponēt tieši pretēji. Eiropas Savienība joprojām ir mierīgākā, attīstākā, attīstītākā un godīgākā eh, sabiedrība pasaulē, neskatoties uz to, ka pieaug atšķirības un spriedze. Dalība valstu Eiropa. Uh, jau ir bijusi 20. gadsimtā, un tas noved pie diviem asiņainiem kariem. Katrai nācijai prasīja vairākas desmitgades uh, ilgi atkopties, mums ir jādomā, kā paturēt Eiropas Savienību saliedēt, lai arī jaunā paudze varētu dzīvot mierā. Savienība ir zaudējusi savu kādreizējo pievilcību, kas tā ir bijis pirms tam. Uh, Mēs to nevaram noliegt. Krīzes un baiļu izmantošana, tāpat kā uh, iedomātas briesmas, patiesībā tas viss ir aplami. Mums ir jārunā par patiesiem izaicinājumiem, pret kuriem cīnīties. Uh, Eiropas Savienībai tagad varbūt ir tāda virziena problēma, varbūt pārāk neoliberāla tā ir kļuvusi. Pārāk daudz diskutējam par to, kā pieņemt lēmumus un kurā līmenī tos pieņemt - nacionālā vai Eiropas. Bet šī pieeja mums kavē izprast to, par ko patiešām lemjam. Ja Eiropas pilsonis ir sašutis, tas ir ne tikai tādēļ, ka esam pieņēmuši nepareizos lēmumus, pār, pārsvarā viņu sadusmo lēmumu saturs un tas, kā tie ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Kamēr Eiropas Savienība piedāvāja ieguvumus visiem un visi tos apzinājās, tās pastāvēšana bija pamatota. Tā vietā, lai piedāvātu jaunas risinājumus, mēs vērojam pilnīgi jaunas tendences. Ekonomiskās pārvaldības filozofija tiek izmantota risinot problēmas, un mums ir uh, Jāsaprot, ka daudz atbildības tagad tiek uzkrauts tieši galvaspilsētām, bet senie risinājumi vairs nav darboties spējīgi, dalība valsts vairs pašas saviem spēkiem vien nevar kontrolēt savus tirgus un valūtu. Eiropas Savienībai arī ir tāda funkcionalitātes problēma. Eiropas komisija, lai arī cik liela tā nebūtu, uh, nevar uh, izskaust visas kļūmes un nevar um, ieklausīties pilnīgi plaši visos pilsoņos. Mums ir jāsaprot, ka mēs varam sagrozīt realitāti tikai organizētas interešu grupas, kas spēj paust savu viedokli, var aizstāvēt šo demokrātiju un var paust savu viedokli, kad tas tiek lūgts. Neskatoties uz jauniem izaicinājumiem, kopš ES dibināšanas ir trīs galvenās problēmas, par ko jādomā. Pirmkārt, sociālais pīlārs. Mēs esam gandrīz pilnībā pilnveidojuši uh, vienoto tirgu, bet ir 28 vai varbūt 27 sociālās sistēmas arī darba spēka un kapitāla mobilitāte ir uh, taustāma. Esam izveidojuši ekonomiku bez robežām, bet eh, tajā pašā laikā radušās sabiedrības ar robežām. Industriālā revolūcija ir padarījusi sociālo drošības sistēmu uh, nevajadzīgu. Tas liek apzināties, ka ir jārod jauni risinājumi, ja mēs nevaram pieļaut darba vietu zudumu. politiskās gribas trūkums, nevēlēšanās pārvērst eh, Eiropu pilnveidotā eh, ekonomiskajā savienībā eh, rezultēsies ar neveiksmi. Almūnijas kungs valūta bez sociālā pīlāra un dimensijas vienot valūtu būs tikai tukša čaula. Uh, Un trešām kārtām joprojām esam atkarīgi no citiem drošības jomā, aizsardzības jomā, neskatoties uz to, ka tik daudz līdzekļu tiek izdoti aizsardzībai. Paldies! Paldies! Tagad uh, došu vārdu Elmāram Brokam no Eiropas Tautas partijas. Viņš ir Eiropas parlamenta deputāts lūdzu. Paldies, Danuta, paldies, ka mums ir tā iespēja uh, šodien iesaistīties diskusijās. Es gan uh, esmu nedaudz sarūktināts, ka Vācu parlaments šeit nav labi pārstāvēts. Varbūt, ka vajadzētu nākotnē to vairāk uh, tematizēt. Gribēju pieminēt dažus aspektus. Pirmais no tiem ir uh, tāds, ka mums ir jāapzinās parlamentā un arī nacionālajos parlamentos, ka ir tādas problēmas kā migrācija, globalizācija, digitalizācija, ko neviena valsts pati saviem spēkiem nevar atrisināt. Jārunā par valūtas drošību globalizētā pasaulē. Ja 2008. gadā nebūtu bijis Eiropas līmeņa reakcijas uz krīzi, tad ļoti daudz Eiropas valsts šodien būtu bankrotējušas. Eiropa smagu sirdi ļāva no tā izvairīties. Jā, bija valstis, eh, kurās tas prasīja lielus upurus, bet mēs esam izkļuvuši no krīzes. Un tagad mums ir par 90% mazāk migrantu nekā mm, iepriekšējos gados. Tas ir noticis pateicoties Eiropas sadarbībai. Protams, mums bieži vien tiek prasīts aizvien vairāk un vairāk, Eiropai ir jāpadara aizvien vairāk, Un uh, mums ir nepieciešami instrumenti, lai varētu savu darbu veikt. Ja mums uh, mēģina uzlikt jaunus uzdevumus, nepiedāvājot jaunus instrumentus, tas nav iespējams. Ja ir vairāk jāinvestē, piemēram, robežu kontrolē, robežu aizsardzībā, un Eiropas komisija pasaka, ka ir desmit tūkstoši ne, uh, jaunu robežu sargu posteņu nepieciešama Frontex, un savukārt dalību valstis nepiešķir budžetu, nu tā tas neies cauri. dalību valstu parlamentos eh, un vispār nacionālā līmenī, eh, man šķiet, eh, šādi tad tiek organizētas tādas aplams diskusijas, un arī citas politiskās partijas neapzinās, kas tad ir patiesie izaicinājumi. Mums jādomā arī par labāku demokrātisko kontroli. Parlaments visai bieži ir teicis, ka ministru padomēji pieņemtie likumi ir jāapspriež eh, arī otrajā palātā, kā tas notiek normālā divpalātu parlamentārajā sistēmā. Gan nacionālajiem parlamentiem ir e, jāzina, kas notiek padomē, kā kura valsts ir balsojusi. Mums tas ir jāzina, pats svarīgākais pilsoņiem tas ir jāzina. Eiropu mēs nevarēsim uh, uzlabot. Mēs nevarēsim panākt progresu, ja pilsoņiem neteiksim taisnību, kurš ko dara, kurš par ko ir atbildīgs. Ja šajā Eiropā mēs nevaram uh, atbildēt uz jautājumiem, kurš kurā brīdī ir izlēmis konkrētu virzienu vai pieņēmis konkrētu lēmumu. Kas, kur, kā. Uh, Tie ir šie svarīgie jautājumi, uz kuriem ir jāatbild, un mums uz tiem ir jāatbild pilsoņiem. Tas, kas notiek divpalātu sistēmā, patiesībā mēs runājam par Eiropas Savienības demokrātisko deficītu, jo šeit mums nav tāda tādas sistēmas, ja kaut kas notiek labi, tad saka, ka jā, nu tur ir Berlīne par to uzslavējam vai Parīze, bet eh, ja kaut kas eh, nav izdevies, tad bieži vien vaina tiek novelt uz Brisele. Bet tā nevar turpināties un arī jāpasaka, kur tad tiek pieņemti lēmumi Ja es saku, ka pilsoņiem jātiek informētiem par to, kur tiek pieņemti šie lēmumi, viņiem arī jāzina, kas šos lēmumus pieņem. Ja ir vairākas, piemēram, lēmumu pieņemšanas uh, dimensijas, nu, tad ir ļoti grūti saprast, kurš par ko ir atbildīgs. Ir jābūt skaidrām atbildēm. Aiz katra lēmuma ir jābūt saredzamam tā autoram. Mums ir jāsaprot, kādas lēmumus ir tiesīgs pieņemt Eiropas um, institūcijas, un ja ir runa par dalībvalstu kompetencijiem, tad tie ir dalībvalstu parlamenti un dalībvalstu valdības, kas lēmīja. Mēs varam arī palīdzēt nacionālajiem parlamentiem, lai uh, tie varētu labāk uh, kontrolēt savas valdības, kas ir padomas dalību valstis. Katram noteikti vajadzētu savus pienākumus pildīt labāk, lai varētu jau pašā sākumā izvairīties no necaurskatāmības un eh, tāda nevēlama attīstības virziena. Ir ļoti labi, ka mums ir šeit eh, tāda kopīga sēde, bet nedrīkst jaukt kopā dažādas atbildības jomas. Ir jāsaprot, ka pilsoņus tas interesē, un viņi, sap, viņi vēlas saprast, kas šeit tiek lemts. Uh, par ko šeit tiek diskutēts, un jāpiešķir iespējas arī labāk, efektīvāk izmantot šo oranžo un uh, dzelteno kartīti. Tas varētu arī uzlabot proporcionalitātes principu. Tas neatiec uz to, cik svarīgi lēmumi tiek pieņemti, bet gan uz to, vai atbilstošā struktūra nepārkāp savas kompetenču robežas. Uh, Tad, kad mēs vedām sarunas par uh, Līsabonas līgumu, tad arī mēs pieminējām dzelteno kartīti, bet jādomā arī par oranžo. Man šķiet, tā tik bieži nav tikusi izmantota. Oranžā kartīte nozīmē to, ja dalību valstu parlamenti uh, atzīst ka padome vai parlaments uh, ir um, pārkāpuši savas kompetences robežas, tad ir jāiedarbina attiecīga procedūra, un es uzskatu, ka Eiropas parlamentā un Nacionālo parlamentu vairākumā mēs nevaram apdraudēt šo projektu. Mums ir jāpieņem lēmumi, mums ir jādomā par tādu praktisku lēmumu īstenošanu, transponēšanu, un, protams, tam ir nepieciešami atbilstoši instrumenti. Paldies! Paldies! Tagad vēlētos dot vārdu Maldikienas kundzei no Lietuvas parlamenta. Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos parlamentarai. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, Izskatās, ka Lietuvas pilsoņi ir uh, optimistiskāk noskaņoti par Eiropas Savienības nākotni nekā vairums ES iedzīvotāji, bet uh, tomēr daudzi joprojām novēršas no Eiropas Savienības. Jāpiemin arī nevienlīdzība, jo labklājība visā Eiropas Savienībā nav vienlīdz taisnīgi sadalīta. Arī politiķi, ja viņi baidās no nepopulāriem lēmumiem. Viņi pasaka, nē, nē, tā ir Eiropas Savienības direktīva, kas mums lika tā darīt, un viņi vienkārši maks, mazgā rokas nevainībā. Es vēlētos, lai Lietuva un arī citas dalību valstis uh, varētu līdzdarboties Eiropas uh, politikas veidošanā, un nebūtu tikai tādas ES lēmumu izpildītājas. Mums ir jādomā par turpmāko ES integrāciju, bet tas ir jādara balstoties uz realistiskiem pieņēmumiem, realistiskām atziņām. Mēs nevaram turpināt domāt, ka viss būs kārtībā un darboties kā ierasts. Varbūt, ka pat uh, jādomā, kas notiktu gadījumā, ja Eiropas Savienība izjuktu, ja būtu disintegrācija. Ir jāpatur vienmēr prātā ar ļaunākais scenārijs, domājot par uh, turpmāko virzību, par turpmāko rīcību. Tika pieminēts arī sociālais pilārs pateicoties tam varētu stabilizēt uh, sociālo politiku Eiropas uh, Savienības valstīs un reģionos. Vajadzētu iepauzēt ar turpmāku ES paplašināšanos, ir jāuzstāj uz uh, reformu īstenošanu, jo dažu valstu iestāja Eiropas Savienībā varētu nozīmēt to pēdējo salmiņu, kas salauz kamieļu muguru. arī ir uzsāktas procedūras pret dažām dalību valstīm. Mēs neviens negaidījām, ka arī Brexit kādu dienu pienāks, un populistu kustības arī kļūst aizvien spēcīgākas. Autoritāru režīma spēcināšana Dažās kandidātu valstīs, protams, ES turpmāko integrāciju apdraud. Mums ir arī jāreformē institūcijas Eiropas Savienībā. Ir arī jānorisinās debatēm starp pilsoņiem, ne tikai tehnokrātiem federālisms vai kāda cita veida uh, supranacionāla struktūra nebauda pilsoņu atbalstu. Uh, Ir jāparūpējas, lai Eiropas Savienības augstākā līmeņa ierēģi tiktu arī ievēlēt tiešās participatīvās vēlēšanās. Jaunās dalība valstis, arī mana dzimtene Lietuva, tām ir jāmaina savas nostājas, sava izturēšanās, tām ir jābūt gatavām arī dot vairāk, izkopt šo atgriezenisko saikni, nevis visu laiku tikai prasīt. Mums ir jāsāk tādas skaudras diskusijas par Eiropas Savienību, nevajag izvairīties no taisnības, eh, no patiesības, kas varbūt dažreiz ir sāpīga, bet ja mēs to nedarīsim, tad negūsim rezultātus. Mēs nevaram uh, klusēt arī par sāpīgu pieredzi. Šādu mācību esam guvuši no savas vēstures. Paldies! Vukoviča kungs, ir pārstāvēts no kandidāta valsts no Melnkalnes. Viņš pārstāv uh, vietējā parlamenta konstitucionālo lietu komiteju. Lūdzu. Lūdzu. Vai ir kāda tehniska problēma? Okay, can... Jūs uh, varat vienmēr citur apsēsties, ja nedarbojas mikrofons. Na gospodo, Priekšsēdētājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungi, runāšu dzimtajā valodā, tādēļ lūdzu uzlieciet austiņas. Pirmām kārtām vēlējos pateikties arī tūkiem, kas palīdzēs manis paužamo vēstījumu nodot tālāk. Labdien visiem! Gribēju pateikties par uzaicinājumu, par to, ka arī Melnkalnes delegācija varēja ierasties uz šo tikšanos ar nacionālajiem parlamentiem. Šīs debates mums ir ļoti svarīgas. Mūsu klātbūtne šajā fórumā ir iespējama pateicoties mūsu parlamenta konstitucionālajai un pilsonisko lietu komitejai. Divas parlamenta delegācijas tikās Melnkalnē parlamentā. Mums izdevās izkopt tiešus kontaktus arī ar Eiropas partneriem, un mēs vienojamies par biežāku uh, tikšanos organizēšanu. Es pārstāvu Melnkalni, valsti, kas ir kandidāta valsts, un ir paredzēts, ka tā kļūs par ES dalību valsti. Visas Eiropas Savienības institūcijas, protams, to apzinās. Jau ilgāku brīdi esam dzirdējuši, ka Melnkalne ir uh, savus uh, uzdevumus izpildījusi godam un ir tiesīgi iestāties Eiropas Savienībā. Mēs esam tāds kā Rietumu Balkānu veiksmes stāsts un esam arī Eiropas integrācijas līderi savā reģionā. Ņemot vērā šīs uzslavas mēs varam teikt, ka Melnkalne dara patiešām daudz, lai ietu pa šo Eiropas integrācijas taciņu un uh, nav žēlojas pūles un enerģija, lai to panāktu. Mēs uh, visi sastopamies ar vienām un tām pašām problēmām. Eiropas integrācijas perspektīva mums, eh, mums motivē, un mēs vēlamies turpināt šo integrācijas ceļu. Es vēlējos tagad citēt mūsu prezidentu Dukānoviču, kas uzstājās Eiropas parlamenta īpašajā sēdē pirms kāda laika. Mēs ar lielu gandarījumu vērtējām viņu uzrunu. Un ir ļoti jauki, ka kandidātu valsts prezidentam tika piedāvāta šī iespēja uzstāties Eiropas parlamentā. Es šodien ļoti uzmanīgi klausījos visos runātājos un gribētu teikt sekojošo. Mēs ceram, ka arī pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām nākamgad um, optimisma līmenis turpinās būt tikpat augsts. Ko es gribētu ar to teikt? Es gribētu, lai šis process norisinātos pēc iespējas gludāk. Lūdzu, saglabājiet Eiropas Savienību kā mūsu kopīgās cerības nākotnē. Jo citādāk kandidātu valstis un dalību valstis panāks uh, to vēsture. Izskanēja arī ļoti interesantas domas un atziņas par iespējamām ES reformām. Jūs esat ļoti svarīgs partneris gan sadarbībai, gan sarunām, bet Melnkalnē mēs arī cīnāmies par demokrātiskajām vērtībām. Un kad mēs kļūsim par Eiropas Savienības dalību valsti, mēs būsim jums ļoti pateicīgi. Šajā, šajos uh, nestabilajos laikos uh, Rietumbalkānos Melnkalni ir ļoti svarīgs partneris, jo mēs esam patieši eiropieši gan kultūrālā, tradicionālā, gan politiskā izpratnē. Melnkalne, mēs Melnkalni atbilstām. To teica Tajānī kungs, reaģējot uz mūsu prezidenta uzstāšanos Eiropas parlamentā. Paldies! Novēl nu, jums visu to labāko. Paldies Vekoviču kungam! Paldies! par šiem laipniem vārdiem un ceram, ka jūsu sapnis pārvērtīsies īstenībā kādu dienu. Tagad no Lordu palātas no apvienotās karalists eh, Kinulkungs. Lūdzu, paldies priekšstādātājs kundze. Es eh, domāju, ka man vajadzēs turpināt tādā pašā garā kā Līdla kungam. Un eh, esmu tāpat dzirdējis teicienu, ka uh, uh, tiesnesis uh, jūs sadzird tikai tad, kad jūs uh, vienu to pašu atkārtojat trešo reizi. Nu, varbūt tādēļ arī uh, būs vērtīgi atkārtot jau iepriekš teikto. Jāsaka, Eiropas Savienība ir vienīgais uh, ceļš, kā virzīties uz priekšu. Apvienotās karalistes interesēs ir palikt Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības projekts ir dzīvs, lai tas ir dinamisks Jūs arī noteikti vēlties labklājīgu, stabilu, drošu partneri, kaimiņu. Tas viss ir ļoti būtiski, ņemot vērā arī gaidāmo Brexit, lai varētu garantēt, ka šis uh, dinamiskais, uh, stabilais, labklājīgais Eiropas projekts turpinās. Es vēlējos arī pateikties visiem, kas sagatavoja ziņojumus un uh, informatīvo, informatīvo materiālu. Un uh, bija arī kāda atziņa, ko mēs dzirdējām visu runātāju uh, um, vārdos. Ja nekas nemainīsies, tas nenāks Eiropas Savienībai par labu. Tagad, ja runājam par parlamentiem un parlamentāro iesaisti. Mēs uh, Lielbritānijā, Londonā uh, uzņemam mm, kā konstitucionālo lietu komiteja daudzus partnerus, uh, Pie, šeit ir ieradušies arī citi deputāti no Britu parlamenta, un ir ļoti labi, ka mēs tiekam aicināti uz šādiem fórumiem un arī uz kosāku, un mēs ceram, ka tas tā arī notiks nākotnē. Tas ir ļoti svarīgi, jo kā parlamentārieši eh, kaimiņu valstīs eh, mēs eh, domājam par vienām un tām pašām problēmām. Raizes visiem sagādā drošība, tas satrauc visus, tāpat kā aizsardzība, ņemot vērā to, kāda ir Eiropas Savienības austrumu robeža. Arī ekonomiku neaizmirsīsim, mums ir jārūpējas par finanšu pakalpojumu. Uh, kvalitāti. Un, protams, klimata pārmaiņas tie visi ir izaicinājumi, kas satrauc visus bez izņēmumu, vienalga no kuras valsts jūs nākat. Un arī mūsu pilsoņiem tas nav vienaldzīgi. Paldies! Lielas paldies! Var jums apstiprināt to, ka šajā komitejā mēs ļoti apzināmies tos jautājumus, kurus jūs pieminējāt, mūsu nākotnes attiecības, un tāpat arī mēs kā parlamenta, Eiropas parlamenta locekļi varam apņemties to, ka uh, piemērosim visus pūliņus, lai varētu izveidot Eiropas Sanības uh, apvienotās karalistas delegāciju arī nākotnē, ja Brexit notiks. Jā, tas ir ļoti jauki. Mēs To apsveicam. Paldies par to sakrunātājs. Un tagad mēs pievērsīsimies Rumānijas senāta pārstāvim Kitos kungs lūdzu. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji. Runāt par eh, Eiropas nākotni. Bukarestē mēs aplūkojam divas dimensijas - gan tuvāko nākotni, kas ir ļoti dabiski, kā, jo, kā jums zināms, mēs pārņemsim padomes prezidentūru 2019. gada 1. janvārī, bet mēs lūkojamies arī ilgtermiņā. Un šeit mēs saskatām daudzas iespējas un izaicinājums, ar dažiem mēs varēsim tikt galā Rumānijas prezidentūras pusgada laikā. Taču vēlos atsaukties uz Eiropas nākotni un vēlreiz uzsvērt to, ka mēs runājam par kopīgo nākotni, un mūsu kopīgā nākotne ir šodienas diskusiju pamats. Šitiem nepieciešama politiskā griba, vīzija, strateģiska domāšana, zināšanas, kopīgas zināšanas, jo mums ir jāpanāk kompromisi, cenšoties ņemt vērā visu dalībvalstu dažādās intereses un izvairoties no šķelšanās punktiem. Un noslēgumā, protams, jāņem vērā arī mūsu pienākumi. Un par tiem es izteikšos uh, runas beigās. Eiropa padoms uh, Rumānijas prezidentūra strādās pie Eiropas Savienības interesēm, kā arī pie dažām interesantām politikām, kas ir īpaši saistīts ar centrālu Eiropu. Kā jau minēju, mēs atrodamies ļoti sarežģītā situācijā, kur saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem. Pirmkārt, marta beigās, Brexits. Atsaukšos uz godātā deputāta Lidla kunga teikto. Es arī ceru, ka varbūt to varēs novērst, taču, nu, mēs redzēsim, kāda būs situācija. Ļoti daudz nožēlo pieņemto lēmumu, bet, nu, to mēs visu redzēsim. Runāt par Eiropas Savienības nākotnes budžeta diskusijām šī pusgada laikā, par to strādāsim. Eiropas parlamenta vēlēšanas, kampaņa un vēlēšanas sakritīs arī ar eh, prezidentūras eh, noslēgšanu jūnijā. Šeit vēlos pieminēt vienu aspektu, palaugoties tā no citādākas perspektīvas nekā līdz šim politisko grupu galvenā, politisko ģimeņu galvenā interese tika pievērsta tam, cik daudz balsu saņemsim, kāda būs eh, parlamentāriešu pārstāvniecība, cik daudz ETP, Aldes zaļo pārstāvi, taču šoreiz, manuprāt, galvenais uzsvars tiks likts uz to, lai proeiropiskie spēki gūtu ievērojumu vairākumu Eiropas parlamentā. Tas varētu mainīt paradigmu, jo neesmu pārliecināts, ka šobrīd no politiskā skatu punktu raugoties mēs esam gatavi domāt šādās kategorijās. Mū, no mūsu puses mēs vēlamies piedāvāt Eiropas Savienībai perspektīvu turpmākajam piecu gadu periodam no 2019. līdz 2024. gadam. Šeit attiecīgie mēģi tika pieņemti arī samitā. Protams, ka mēs gribam, lai mūsu prezidentūras laikā tiktu nodrošināta laba sadarbība ar mūsu partneriem trio prezidentūras ietveros ar Austriju, Horvātiju Esam definējuši četras nākotnes prioritētes, kuras īsumā vēlas pieminēt. Pirmkārt, izaugsme, konverģence, konkurētspēja, kohēzija. Jā, kohēzija, jo vairākām dalībvalstīm tas ir joprojām aktuāls jautājums. Šeit atsaucos uz centrālu un austrumu Eiropas valstīm. Otkārt, daudz drošāka Eiropa. Runa ir par terorismu, migrāciju. Un, kā jau to pieminēja otrais godātais Britu parlaments loceklis, par drošības izaicinājumiem no Austruma Eiropas puses. Treškārt, Eiropa kā globāls spēlētājs un noslēgumā Eiropas vērtības un attiecīgie izaicinājumi. Vēlos informēt, ka balstoties mūsu komitejas priekšlikumu, valdība pieņēma īpašus pasākums, lai cīnītos pret ksenofobiju, populismu, naida runām es uh, arī pārstāvu daudzas uh, nevalstisko organizāciju pārstāvus, kas izsakās šajos jautājumos. Šajā jomā valdošā situācija rada mums milzīgas bažas, un pie šiem jautājumiem mēs eh, strādāsim prioritāri Rumānijas prezidentūras laikā. Pēdējie divi noslēdzošie komentāri. Eiropas procesa uzticamība. Mēs runājam par dažādu veidu izaicinājumu, taču mūsu valstīs, kad runājam ar mūsu pilsoņiem, cenšamies paskaidrot, kas ir Eiropas jautājums un tā tālāk, ir eh, jāņem vērā tādi elementi, kas var radīt mazāku uzticēšanos Eiropas projektiem. Šeit vēlos pieminēt piemēru. Varu, protams, nosaukt vairākus, taču nosaukšu vienu. Tad, kad viena vai divas dalībvalstis nepārtraukti pēdējo gadu laikā noraida lēmumus divām dalībvalstīm pievienoties Schengen zonai, kas notiek nebalstoties uz ievēr izpildītajiem kritērijiem, bet gan balstoties uz politisko sociālo situāciju, tas manā Rumānijas sabiedrībā rada tādu publisko domu, kas ir vilšanās. Un kā tad var uzturēt šo proeiropisko garu, kas joprojām eksistē Rumānijā? Uh, Bet tas, lūk, ir eh, jāņem vērā dažādā izpratne par Eiropas mehānismiem un pieņemtiem lēmumiem. Un noslēgumā ir nepieciešams pieminēt pamatīgumu, nevis vispārīgumu, ka ir jārīkojas, jādomā dziļāk, jāapzinās realitātes dalību valstīs, Eiropas Savienības kaimiņu valstīs, jo realitāte bieži vien ir ļoti atšķirīga no tās, kas ir ierakstīta uh, dokumentos. Mēs visi neesam pilnīgi vienādi. Un mums ir jāpalūkojas uz kaimiņiem ne tikai dienvidos, Balkānos, to es atbalstu, bet arī uz austrumiem. Mēs nedrīkstam šeit kaut ko bloķēt dažām valstīm. Šeit īpaši vēlos pieminēt Melnkalni, jo šeit situācija ir daudz kompleksāka nekā tos varētu šķist. Un pēdējais komentārs vienai no prioritātēm būtu jābūt izvairīšanām no Eiropas šķelšanas. Mums ir jābūt atklātiem, visu izvērtējot un pieņemot lēmumus. Vienmēr paldies, paldies no Čehijas Republikas Skopačika kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Jauku pēcpusdienu visiem. Mēs runājam tagad par Eiropas nākotni, kādai tai būtu jāizskatās. Es domāju, ka jebkura veida veiksmīgam plānam ir nepieciešams zināšanas par to, kas notiek pašreiz Eiropas Savienībā. Mums ir jāpārtrauc sapņošana, jo daži cilvēki vēl joprojām tikai sapņo. Un ja mēs pārtrauksim sapņot, tad mēs redzēsim, ka vairākums pilsoņu neidentificē sevi ar pašreizējo integrācijas līmeni, pārmērīgo regulējumu un pilsoņu sūtītie signāli Eiropas politiķiem ir ārkārtīgi lieli referendumos tiek noraidīta Eiropas konstitūcija, Brexits. Tādēļ, eh, manuprāt, jau kāda veida spiediena veikšana tikai palielinās politiskos un citus konfliktus Eiropas Savienībā, kas rada apdraudējumu pašai Eiropas Savienībai. Manuprāt, Eiropas Savienībai ir nepieciešams dziļas reformas un pārmaiņas. Pirmkārt, mums ir jāapzinās šeit pieminētais fakts, ka nekur citur nav nekas tāds kā mūsu Eiropas tauta. Mums ir jāpārtrauc aplūkot Eiropas Savienības dalībvalsts un tautus kā lielāko Eiropas ienaidnieku, jo, manuprāt, Eiropā piedzīvotie konflikti uh, vēsturiski nav saistīta ar nacionālajām valstīm, bet gan ar brīvībai ļaunprātīgām ideoloģijām. Tās noveda pie Eiropas traģiskajiem konfliktiem, ne jau nacionālās valstis. Šīm pārmaiņām ir jānodrošina tas, lai daudzas kompetences un varas, kas nav iedarbīgas Eiropas līmenī, atgrieztos atpakaļ nacionālajā līmenī. Un, nu, manuprāt, Eiropas Savienībai būtu daudz ar mazākiem līdzekļiem jāpanāk labāki, efektīvāki rezultāti. Ir skaidrs, ka pastāv ļoti dažādi viedokļi par politikām un tiem veidiem, kā tās īstenot Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Bieži vien uh, tie ir atšķirīgi, tādēļ ir nepieciešams īstenot divu ātrumu koncepciju. Tās valsts, kas interesētas virzīties priekšā ātrāk, tām jānodrošina tāda iespēja, un tās, kas nevēlas šādi rīkoties, var daudz efektīvāk darboties nacionālā līmenī un jārad šīs iespējas. Vakardien es piedalījos starpparlamentu starpparlamentārajā sanāksmē, kur diskutējām par ekonomiku ar nacionālajiem parlamentāriešiem un Eiropas parlamenta locekļiem, un tika pausti dažādi viedokļi par Eiropas Savienības ekonomiku. Izteicās komunistu parlamentāriešu, nacionālo parlamentu parlamentāriešu, kas aplūko Eiropu kā Titāniku, kā grimstošu kuģi, un bija atkal tādi parlamentārieši no nacionālajām valstīm, kas apgalvoja, ka Eiropu māca parādu jūks un ka mums ir jāpārtrauc samazinājumi. Šeit pastāv milzīgs apjoms dažādu viedokļu. Mēs nevaram panākt saprātīgus kompromisus. Mums ir jāļauj tad dalībvalstīm iet savu ceļu, uh, un izvēlēties tos līdzekļus, cik vien tas ir iespējams, kas tām ir noderīgi. Runājot par Es tā, nu, negribu valdīt pār Portugāles parlamentārieti, uzspiest uh, lielāku parādu un negribētu, lai otrādi šis process notiktu. Es domāju, ka mums ir jānodrošina nacionālajiem parlamentāri parlamentiem lielākas pilnvaras. Es uzskatu, ka nacionālo valstu loma piedaloties Eiropas politikā ir ārkārtīgi maza. Uh, Mēs zinām to, ka dzeltenās kartītes un tam līdzīgi instrumenti nav efektīvi realitātē, tie tiek pārmērīgi izmantoti. Tādēļ tiešām ārkārtīgi nozīmīgi, ka mēs šeit kopā sanākam, apmainamies ar viedokļiem, bet pat šajā fórumā mēs redzam, ka pastāv ļoti dažādi viedokļi un ir ārkārtīgi grūti gūt kopīgu izpratni. Tādēļ mums jāļauj dalību valstīm integrēties tikai tādā līmenī, kas tām šķiet atbilstoši. Manuprāt, Nacionālo parlamentu lomas stiprināšana, ļaujot tiem spēlēt savu lomu Eiropas politikā, būtu pirmais solis, lai novērstu demokrātiskos trūkums Eiropas Savienībā, kurus atzina pat viskvēlākie Eiropas integrācijas atbalstītāji. Ja mēs nevēlamies atteikt atteikties no Eiropas supervalsts sapņa, kas, manuprāt, ir nereāls, kā jau to liecina daudz dalībvalstu pilsoņu rīcība. Ja mēs neatteiksimies no šī sapņa, nesāksim pārveidot Eiropu kā starpvaldību sadarbības projektu, tad mēs zaudēsim Eiropas Savienības pilsoņu uzticēšanos, parādīsies arvien vairāk populistisku partiju, kas uh, nozags tradicionālajām partijām varu gan vecajās, gan jaunajās dalībvalstīs. Šīs populistiskās partijas pieauga spēkā arvien vairāk, jo tradicionālās politiskās partijas nav spējīgas atzīst, ka Eiropas integrācijas projekts ir iztecējis. Paldies, paldies! Tagad Spānijas eh, senāta pārstāvs Lukas Kungs lūdzu. Jā, paldies. Liels paldies! Eh, sākumā vēlos pateikties Eiropas parlamentam par uzaicinājumu piedalīties šajā viedokļu apmaiņā starp uh, Eiropas Savienības uh, parlamentu un Eiropas parlamenta uh, locekļiem. Uh, Ramons Hauregi ļauj mums uh, šādā veidā tikties, un par to esmu priecīgs. Um, manuprāt, pēdējos gados Eiropieši bija zināmi ar spējām sapņot. Pēc 500 gadu nepārtrauktiem kariem un skandāliem situācija ir mainījusies, ir pieaugusi labklājība, ir spēcīgas institūcijas, Eiropas parlaments un Eiropas Savienība. Uh, tika stiprināta pār uzņemoties dažādās kompetences, un tas viss ir radījis priekšrocības pilsoņiem. Taču, protams, ka vienmēr ir tādi kritiķi Eiropas Savienībai, un bieži vien viņi savu valstu neveiksmes pieraksta Eiropas Savienībai, kaut gan paši nav spējuši atrisināt šīs problēmas. Tādēļ jau pašā sākumā es vēlos pieprasīt to, lai Eiropas Savienība tiktu pārdota pozitīvi un reklamēta tādā veidā, un nākotnē tas tā notiks. Uh, Pašreiz Eiropas Savienība saskars ļoti daudziem ārējiem spēkiem, kas cer, ka šis projekts izgāzīsies. Daudzi politiķi visā pasaulē to cer, taču es ceru, ka mēs rīkosimies pietiekami saprātīgi, lai varētu turpināt labklājības izaugsmu Eiropas Savienībā. Mums ir pieejams tāds budžets, kas rada iespējas īstenot lietas. Mums vajadzētu daudz aktīvāk darboties sociālās politikas jomās. To pieprasa Eiropas pilsoņi, un mums ir nepieciešami tādi pasākumi, kas tuvinātu savienību ar pilsoņiem. Vēlos paust arī tādas pārdomas, kā, ka nacionālās valdības nevar nodot visas kompetences Eiropai. Šeit taču ir pārstāvniecība. Nacionālām valdībām ir uh, jāīsteno konkrēti pasākumi, lai risinātu esošās problēmas. Ir jādiskutē par šīm lietām, taču, manuprāt, nav godīgi, ka nacionālās valdības vienmēr vai ļoti bieži vaino Eiropas Savienību, nodod vainu uz Eiropas Savienību par tām problēmām, kas pašām būtu jāatrisina. Pirms gada Eiropas pašvaldību padome notika diskusijas līdzīgā garā Māstrihā, kur runāja par to, kā varētu spēcināt Eiropas Savienību. Šeit tika pārstāvēti dažādi viedokļi, nevienmēr tikai nacionāli, un tika pieņemti vairāk secinājumi. Viens no tiem bija radīt Eiropas pilsoņu savienību. Tas bija ļoti interesants jēdziens. Uh, Šeit, ir par šeit runa ir par pilsoniskās sabiedrības spēcināšanu, iesaistīšanu. Ramons Horeks jau runāja, ka ir jāiesaista vietējās pašvaldības. Mums tās ir nepieciešams, lai eh, pārvaldītu reģionos. Mēs šeit uh, īstenojam debatas ar pārstāvjiem no nacionālajiem parlamentāriešiem, taču daudz būtiskāk ir, lai daudz ciešāk tiek iesaistīts arī vietējās pašvaldības, lai mēs varētu radīt attiecīgas identitātes, lai pilsoņi tās varētu pārņemt. Un noslēgumā vēlos paust bažas par attīstību. Sākumā pastāvēja skepse un tagad pat eirofobija. Dažās partijās tā ir īpaši pārstāvēta. Un šīs partijas patiesībā tikai cenšas sašķelt Eiropas Savienību no iekšpuses. Tad arī Almūņas kungs runāja, ka mums ir jārisina tās problēmas, kas nav atrasināts - finanšu krīze, sociālā, Brexit, klimats, migrācija. Šeit es nepiekrītu paustajiem komentāriem. Runājot par migrāciju ja imigranti dodas, ierodas pie mums no citām, citiem reģioniem, jo viņi tur cieši badu, bēg no kara, un Eiropa vienmēr ir bijis imigrantu kontinents, tādēļ mums ir jāizrāda solidaritāte pret cilvēkiem no citiem pasaules vietām. Mums ir jāsniedz kārtīgas, korektas atbildes un risinājumi, lai visi šeit justos droši. Nevar piekrist pāris šajā formā paustiem komentāriem. Es nedomāju, ka mums ir šādējādi jārīkojas pret imigrāciju, kā tika minēts. Ja mēs rīkosimies saprātīgi, tad mēs varēsim ļoti ļoti loģiskā, praktiskā veidā tikt ar šo problēmu. Tā ir humanitāra problēma, taču ļoti lielā apmērā. Un tagad noslēgumā vēlos teikt to, ka mums ir nepieciešams vairāk Eiropas. Risinājums ir vairāk Eiropas, vairāk kompetences Eiropas parlamentam, vairāk pilnvaru Eiropas Savienībai. Un tie, kas vēlas ierobežot šīs kompetences, vēlas uh, samazināt Eiropas Savienības vērtību, ierobežot visu. Tas nedarīs neko labu Eiropas nākotnē un pilsoņiem. Paldies! Un tagad došu vārdu Magines skundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par paustajiem novērojumiem, kurus dzirdējis visu laiku. Diemžēl nevarēju piedalīties šajās debatēs, jo man bija jā, jāpilda citi darbi. Uh, Ar eh, Hubner, Himners kundzes, protams, tiekos regulāri, arī ar nacionālajiem parlamentu pārstāvjiem, gan formālā, gan neformālā veidā, un vienmēr man rodas jautājums, kādēļ rodas tāda situācija, ka mēs esam konkurenti, kaut gan mūs taču pilsoņi ir ievēlējuši, lai mēs darītu to pašu darbu tikai dažādās institūcijās, un es ceru, ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs tā dziļāk pārdomātu jo jūs no nacionālajiem parlamentiem un es un kolēģi no šī parlamenta esam ievēlēti. Un mums ir jāspēlē, jā, jāizpilda mūsu loma šajās konkrētajās institūcijās. Tāpat arī esmu nobežījušies, ka dzirdu tādus komentārus, ka nevaram izstrādāt saprātīgus kompromisus. Nu, taču politika to pieprasa, tas ir mūsu pienākums rast kompromisus nepārtraukti. Uh, Eiropas Savienība balstās uz šiem pamatiem. Tas nenozīmē, ka tādējādi mēs esam vāji. Nē, mēs esam pragmatiski, spējam atrast risinājumus, jo citādi nebūtu nekāda progresa. Un kā jūs redzat, es cenšos tagad rast risinājumu spēcīgajai saulē, kas spīd manās acīs. Nesamiedzot pārāk acis, neko neredzot. Es domāju, ka mums ir jāapzinās mūsu lomas, Es augsti cienu visus savus nacionālo parlamentu pārstāvis visās dalību valstīs, tāpat arī tos, kas kalpo lokālajā reģionālajā līmenī. Mēs visi spēlējam nozīmīgu lomu. Un attiecībā uz pašreizējo Eiropas un situāciju un situāciju nākotnē. Viens no, priekš, vien no priekšros, priekšrocībām ar mazo P, nevis Brexit, Lielbritānijas paņemš, pamešana ar lielo P. Šeit ir uh, brīvā pārvietošanās iespējas, uh, muitas savienība, daudzas lietas, kuras mēs uzskatām par pašsaprotamām, bet tā nevajadzētu notikt. Tās darbojas visā Eiropas Savienībā, visās struktūrās. Tāpat arī mēs runājam par regulējumu. Mēs bez šī regulējuma nevarētu izdzīvot. Iespējams, ka mums tas būtu jāuzlabo, taču mums nekad neeksistētu tik attīstīta sabiedrība, ja tā nebūtu regulēta tādā veidā, lai kalpot saviem pilsoņiem. Nepiekrīt tiem, kas apgalvo, ka pilsoņu Eiropu noraida. Un tāpat kā citu, es pārdomāju arī to, kādēļ Brexit notiek, un man ir žēl, ka tā notika. Esmu runājis ar saviem reģionālajiem kolēģiem no manas dalībvalsts, un šeit valdīja lielas kaislības, jo mm, īrija ļoti smagi pārdzīvo šo situāciju, jo šī situācija tos skar ļoti dziļi. Es domāju, ka mums ir labāk jāsaprot solidaritāte, jo mēs esam piedzīvojuši lielu solidaritātes izrādīšanu no 26 dalībvalstu pus, pus, puses uh, diskutējot par 27, 28 dalībvalstu savienību. Es ceru, ka diskusiju laikā mēs spēsim atrast uh, uh, risinājums. Es ceru, ka Eiropas vēlēšanas uh, būs par ideāliem. Daudz runā, ka tas ir vairāk par vietējiem jautājumiem, bet varbūt, ka šis ir mirklis, kad ir pienākušas pārmaiņas saistībā ar Brexit, kad šis ir tik uh, aktuāls jautājums, ka dodoties uz vēlēšanām, runāt par Eiropas vērtībām, par uzlabojumiem, par to, kā mēs varam uzņemt un pārliecināt kolēģis šajā telpā, kas uzskata, ka Eiropas ir pārāk daudz, kā mēs varam šeit panākt risinājums, nevis kā visi pametīs šo zāli ar tādiem akmenī iecirstiem, nemainīgiem viedokļiem. Un es ieteiktu, pirms mēs pieņemam savus galīgos viedokļus, mums ir jābūt atvērtiem pret visādiem viedokļiem. Vēlos atgādināt arī to, ko minēja Hibners kundze. Mēs augsti novērtējam jūsu dalību šeit. Mēs zinām, ka tas prasa laiku un pūliņus, bet mēs cenšamies uh, tikties ar nacionālajiem parlamentāriešiem COSAK eh, struktūrās, un kopā mēs esam spēcīgāki. Tas vienkārši ir fakts. Tādā veidā civilizācijas ir attīstījušās, un, manuprāt, runāt par šīm sanāksmēm pats galvenais ir gūt pārskatu par dažādo kolēģu un dalībvalstu dažādajiem viedokļiem. Un ceru, ka mēs nešķirsimies ar dalītiem viedokļiem un neredzot nekādus kompromisus. Es dažreiz domāju, ja mēs nebūtu integrēti, kas tad eh, notiktu? Es tikko ierados no eh, sanāksmes, kur runāja par eh, integritāti, par klimatu pārmaiņām. Pilsoņi man raksta par daudzām šīm lietām, un manā valstī ir pateicīgi par to, ka Eiropa ir uzņēmušies vadību šajās jomās. Un es domāju, mūsu pilsoņu labā, jauno cilvēku labā, par kuriem ceram, ka viņi balsos. Mums ir jābūt spēcīgiem vadītājiem, jānodrošina spēcīga vīzija Eiropas Savienībai un ir jāaizstāv tas, ko esam sasnieguši. Nevis vienkārši sūdzēties, to starp arī es to daru, par to, kas nedarbojas, jo ļoti daudzas lietas darbojas un ir veiksmīgas. Un, ja drīkst minēt, ja jūs redzat, ka kādai dalībvalstī ir grūtības, tā vēlas pamest šo savienību. Jūs redzat, cik sarežģīts ir šis process, jo mēs esam tik dziļi integrēti un ka viss darbojas, kad mēs esam integrēti. Tad ņemiet to vērā. Bet liels paldies priekšstājs kundzi par šo novērojumu veikšanu. Paldies, paldies. Mums vēl ir viens runātājs palicis no Spānijas senāta, Roiša kundze. Jā, labdien! Gribu teikt visiem paldies par diskusijām šodien. Mēs domājam, ka vienkārši mums vajadzētu labāk uh, un uzmanīgāk klausīties. Mēs domājam, mm, Spānijā, ka ir tāds vienots uh, viedoklis par Eiropas projektu, taču jautājums ir kā. Vairāk kārt šodien tika runāts par jauniešiem, par jauniem cilvēkiem, cik tas ir nozīmīgi un cik nozīmīga ir nākotne. Jo esam dzirdējuši par krīzi, par uh, vērtībām, piemēram, uh, Savienības pilsonība. Demokrātija, cilvēktiesības, uh, cilvēka cieņa. Tiek runāts arī par to, ka Eiropas uh, Savienības mērķis ir veicināt tautu labklājību un mieru. Vai tiešām esam pārliecināti, ka ejam pa šo ceļu? Mēs domājam, ka krīze, diemžēl, ir parādījusi lielus trūkums Eiropas struktūrās. Uh, tautība, taupības politika daudzās valstīs ir samazinājusi sociālās valsts standarts. Valsts ir materiāla struktūra un mūsu sabiedrībās tiek garantētas cilvēktiesības un materiāls atbalsts, lai varētu arī materiāla demokrātiju izmantot. Neoliberālā politika to daļai ir iznīcinājusi. Tie ir instrumenti, kas uh, iznīcināja to, kas ir bijis. Jaunie cilvēki un mūsu kolektīvā identitāte ir, uh, tiek izpaustīta. Un šajā vakuma situācijā mēs redzam, kā dažādi projekti rodas autoritāri, kas uh, šo uh, saikni veido. var veidoties korupēta, nekoherenta finanšu situācija un politiskā klase, tai, kas būtu atbilstoša. Mums jābūt paškritiskiem. Krīzes dēļ pasliktinājās dzīves apstākļi. Ir uh, tādi, kas um, ir sadusmoti, uh, tie, kas ierodas, uh, tiek uzskatīti par naidniekiem un pastāv bailes no viņiem. Paga, eh, pēdējo desmit gadu laikā ir arī tādi cilvēki, kas ir eh, uzkrājuši ļoti lielas bagātības. Situācija ir ļoti nehomogēna. Mēs domājam, ka Eiropas eh, Savienībā pat labāk ir atšķirīgs no Eiropas projektiem. Mēs, protams, a, Domājam, ka ir nepieciešama Eiropas Savienība, taču mums ir nepieciešams dziļas izmaiņas un jauns Eiropas priekšlikums, lai nomainītu novecojošās struktūras nacionālajiem parlamentiem plašāk jāiesaistās un suverenitāte nevajadzētu uztvert atsevišķi suverenitātei. Arī nacionālo valdību izpratnē jābūt tādai, ka tas kop, dzīvo kopā un paplašina uh, aptvērumu. Demokrātija, caurskatāmība, pilsoniskās tiesības, eh, pilsoņu tiesības mums jā eh, darbojas un mums eh, ir jābūt ļoti drosmīgiem un jāatbilst pilsoniskai situācijai. Mums jābūt demokrāt, jāveido demokrātiska telpa Eiropā. Domājam, ka mūsu tautu nākotne ir aktīvi jāveido. Mums jābūt optimistiskiem. Nevaram turēt rokas klēpī. Redzam, kādas uh, attīstības tendences ir Daži projekti tiek noslēpēti vienkārši pašā sākumā. Esam gatavi sadarboties ar pilsoņiem, lai uh, sociālo uh, vienlīdzību arī starp vīriešiem un sievietēm radītu. Tāpat arī, lai uh, tā turpmāk veicinātu Eiropas Savienības pilsonības jautājumu. Tā tad priekšstādā, kas vēl vēlas uzstāties, tas ir uh, uh, Atando uh, kungs. Jā, nu pavisam īsi. Burtiski 5 minūtes. Es gribētu teikt visiem paldies, kas piedalījās sadarbībā no Nacionālo parlamentu puses. Priekšsētais kundze, man liekas, ka tā bija izcila laba ideja apmainīties viedokļiem un ka a, tas ir a, bijis iespējams. Man liekas, ka jākonstatē, ka nu, neviens neuzstājās pret Eiropu. A, tika dažkārt dots tāds tā kā, nu, teiksim, tā kā tāds iezīmējums, ka mazāk Eiropas būtu, taču man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi, ka apmainījāmies viedokļiem par šo apmēru. Bija arī ļoti daudz ļoti izteiktu vārdu par labāku Eiropu, par Eiropu, kas uh, atrisina sociālās problēmas. Man liekas, ka tas ir, tā ir pamatdoma mūsu diskusijās, tas ir diskusijas starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Nu, vispār es domāju, ka šeit ir zināma neusticināšana, uz to arī runātāji norādīja arī Enrika Guerrero. Un izskatās tā, it kā mēs eh, diskusijas par Eiropas nākotni vestu tā, it kā mēs būtu divas pretējas politiskas telpas un institūcijas. Man liekas, ka mēs esam uz viena ceļa un nav šādas divpusējības vai arī pretēju uh, viedokļu. Jābūt konstruktīviem. Uh, vēlos uzsvērt uh, to, ka mēs vēlamies nacionālos parlamentus plašāk iesaistīt Eiropas pusgada darbā. Tas nozīmē, ka spēcīgāk ir ekonomiskā vadība Eiropā, jo šeit ir bijuši trūkumi. Tas ir jālabo. Tas būtu pirmais secinājums. Otrakārt, likumdošanas process Eiropas parlamentā, iesaistot nacionālus parlamentus. Šī, eh, šis darbs jāuzlabo ne tikai ar subsidaritātes eh, noskaidrošanu, bet arī tādēļ, ka tiek izteikts likumdošanas, eh, tiek izteikts likumdošanas priekšlikumu. Un vēl viens priekšlikums. Vietējās un reģionālās pašvaldības varētu iesaistīties eh, Eiropas eh, mūsu procesos, un daži runātāji to uzsver, arī īpaši reģionu komitejas pārstāvi, taču ne tikai tie. Un es gribētu atsaukties uz īrijas un citu kolēģu teikto. Ja mēs uh, tagad pievēršamies uz Brexit uh, sekām, īrijas gadījumā, piemēram, tas, ka nav tādas uh, strikt noteiktas robežas vai tiek slēgti jauni uh, līgumi ar apvienoto karalisti divi. Uh, pārstāvi no apvienotās karalists uzsver, ka viņi vēlas konstruktīvu sadarbību. Nu, tās būs jaunas attiecības, kuras tiks veidotas, tās ir jātīst, jāstiprina. Tās būs absolūti vienreizējas attiecības, jo mums saista daudz kas kopējs. To tagad vienkārši nevaram aizmest. Tāpat arī uh, vienkārši dalītā atbildība, ja mēs runājam par pilsoņu rūpēm, par sociālajiem jautājumiem, par to, kas uztrauc pilsoņus. Un tagad tā sadaļa starp Eiropas Savienības valstīm. Nevajadzētu uh, izteikt pārmetumus un kritiskus vārdus vienam pret otru. Jāaizstāv Eiropieši, jāveicina sociālās tiesības, jācīnās pret nevienlīdzību. Tam ir nepieciešama kompetenču nodalīšana. Šeit nevarēsim praktiski nu, tāda tā kā spēle starp valstu un Eiropas Savienību veidot, lai vienkārši pēc tam rādītu viens uz otru kā vainīgo. Mūsu atbildība ir kopēja. Runājot par klimatu pārmaiņiem, tas ir ļoti nozīmīgi, uz to atsaucās Dānijas pārstāvs. Bija pārsteigts, ka ir tāda zinām tā kā uh, kritika, uh, ka mēs neatbalstam Dānijas redzējumu. Un ka šeit tiek teikt kritiski vārdi. Bet jāsaka, Eiropas Savienība ir vadošā uh, ja mēs starptautiski salīdzinām situāciju, ja mēs runājam par CO2 izmešiem, energo uh, jautājumiem, uh, oglekļa izmešu samazinājumu un citiem. Klimata pārmaiņu jautājumos uh, rūpes Eiropas Savienībā ir ļoti plašas un daudz to izjūt. Nākamais jautājums ir padomas caurskatāmības jautājums. Man liekas, ka tas ir ziņojumā astotais pants. Arī šeit tiek runāts par to, ka padomē jākļūst par likumdošanas kameru ar plašāku caurskatāmību. Tika runāts par taupības politiku, tā tika kritizēta, sociālās tiesības uzsvērts. Šeit noteikti ir nacionālā kompetence, par ko mēs runājam. Atšķirības Eiropas Savienībā ir ļoti lielas. Jākonstatē, ka Montenegro un Turcijas pārstāvi uzstājās un ļoti kaismīgi runāja par vēlmi iestāties Eiropas Savienībā, it īpaši no Melnkalnes. Jārunā arī par labām attiecībām ar Turciju un nepieciešamību par Rumāniju cilvēks, uh, uh, cilvēks par Rumānijas uh, situāciju runājot, jāsaka, ka šeit uh, īpaši diferencētā integrācija tiek uzsvērta kā būtisks jautājums. Jārunā par nākotnes izveidu un uh, koncentrētiem pieejas uh, veidiem. Tātad sākumā eirozonas izveida un pēc tam citu valstu iekļaušana, kā arī citu sfēru iekļaušana. Mēs runājam šeit par tādām valstīm kā Norvēģija un Šveice. Diferenciētās integrācijas jautājumā jārunā par padziļinātu sadarbību un Eiropas nākotnes izveidi. Un noslēgumā gribu teikt, ka ir tāds, tāda vairākuma ievirza Eiropas parlamentā respektējot politisko vairākumu, jāsaka, ka šīs diskusijas par Eiropas nākotni tiek veidotas mūsu ierustajā formā. Mēs vēlamies efektīvāku, elastīgāku, labāku Eiropu. Tādu Eiropu, kas atbilst visiem šiem izaicinājumiem, par kuriem jūs runājāt. Un tās tieš, tie tiešām ir Eiropas nākotnes izaicinājumi. Un vēl viena uh, doma no, šīs, no šīm diskusijām. Mēs esam piedzīvojuši vairākas krīzes. Mums ir jāsaprot, ka šīs krīzes ļoti sāsināja uh, vajadzību rīkoties, un to, ko teica Almunijas kungs, ir jārīkojas, mums ir jāsaprot, kā to veikt. Mums ir jādomā par uzticības veidošanu, eh, demokrātijas atjaunošanu, jāiesaista pilsoņi. Tas viss ir ļoti svarīgi jā, procesā, lai mūsu pūliņi patiešām vainagotos panākumiem. Leaders, because we are political leaders in this room, that our duty is now also to understand better. The... Mums arī labāk jāapzinās, ka mēs nevaram nevienam neko uzspiest un diktēt. Mēs varam ar viņiem iesaistīties dialogā un ir e, jāapzinās, ka tas ir mūsu galvenais vēstījums. Mums ir jādodas uh, uz dažādiem fórumiem, ir jātiekas ar pilsoņiem. Mēs nevaram neko mainīt, ja viena pilsoņa mūs neatbilstīs. Un, protams, mēs kā tieši ievērēt pārstāvi varam to izdarīt vislabāk. Gribu uh, to jums pateikt, un uh, vēl tikai dažas minūtes. Ja runājam par gatavošanās nākamā gada vēlēšanām, uh, Tās ir paredzēts noturēt no 23. līdz 26. maijam. Mums ir jādomā, kāds būs uh, parlamenta sastāvs nākotnē, uh, kad vairs nebūs britu deputātu. Mēs tāpat lēmām arī par uh, vietu sadalījumu starp dalību valstīm. Mēs jau gatavojamies, iestrādnes ir veiktas, mēs esam arī grozījuši regulējumu, kas attiecas uz politiskajām partijām un politiskajām organizācijām, um, un komisāre Vera Jūrova pieminēja jaunus elementus, kas ir saistīti ar riskiem. Kā piemēram Cambridge Analytica sakarā, uh, Mums ir jāstrādā pie atbilstošas likumdošanas, lai arī Eiropas vēlēšanas varētu noritēt mierīgi, bez uh, ļaunprātīgas izmantošanas, bez ļaunprātīga mm, dezinformācijas izplatīšanas un tam līdzīga. Un kā Magineses kundze teica, uh, Mēs ļoti augstu vērtējam jūsu atbalstu, ir jāparūpējas, lai e, vēlēšanas e, būtu šajā Eiropas zīmē. Protams, mums ir ļoti daudz arī iekšliet politikas jautājumu, ko risināt, bet e, runāsim par to arī priekšvēlēšana kampaņas laikā. Uh, Tas ir jātematizē, ir jābūt uh, parlamentam, kas rīkojas konstruktīvi, kas var uh, reaģēt ātri, kas var ātri palīdzēt izveidot jauno Eiropas komisiju un izkopt attiecības ar apvienoto karalisti. Mēs nevaram šo gadu vienkārši iztērēt. Uh, un aprīlī būs eh, pēdējā šīs sasaukuma plenārsēde, un eh, septembrī jaunajam parlamentam jau būs eh, jāsāk savs darbs. Jā, nu tas jau jūlijā sāks darboties, bet um, tādus īstus apgriezienus uzņems tikai rudenī. Mums ir jādomā, kā mēs varētu labi funkcionēt arī nākamgad bez tādiem pārāvumiem. Protams, ka būs pārtraukums, pauze, lai varētu jaunie deputāti sākt savu darbu, bet tam jānorisinās pēc iespējas raitāk. Gribētu beigt šo sēdi, gribēju jums pateikties par piedalīšanos un gribētu pateikties par šo kuplo skaitu. Elmārs Broks sūdzējās, ka nav kolēģi no Bundestāga klāt, bet visumā bija tāda laba. Uh, Šeit daudzskaitlīgs dalībnieku skaits arī no kandidātu valstīm. Paldies jums visiem! Debates par Eiropas nākotni, protams, turpināsies. Paldies un novēlu jums drošu māju ceļu!